Dear friends. Dārgie draugi. Sāksim mūsu sanāksmi un sāksim ar publisko uzklausīšanu par politisko un ekonomisko situāciju Baltkrievijā. Šodien mums ir trīs draugi no Baltkrievijas - Aleksandrs Milinkēvičs kungs, kurš ir arī Saharova balvas laureāts un kā jūs zinat arī e, demokrātisko e, spēku e, pārstāvis iepriekšējās prezidenta vēlēšanās, e, Arkādijs Mošeskungs. Viņš ir programma direktors ES Austrum partnerības sadarbībai un Krievijas izpētes programmai. un Čātiem eh, House programmas vadītājs Heliodoro Temprano Arrojo kungs. Viņš ir nodaļas vadītājs eh, sadarbībai ar uh, makroekonomisko palīdzību kaimiņu, valstīs, kaimiņu valstīm, ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātā Eiropas komisijā. Jūs zināt, ka uh, Baltkrievija šodien uh, aprod ar jauno situāciju eh, reģionā, un tāpēc būtu interesanti to izdebatēt. Es šeit arī uh, redzu Tarasjuka kungu, kuru pazīstu jau kādu laiku, un mums ir prieks, eh, kā šādi mēs varam uh, tikties un parunāt par situāciju. Tagad došu vārdu Palecka kungam, mūsu eh, kolēģim, referentam par Baltkrieviju AFET komitejā. Paldies, eh, cienījamie Baltkrievijas viesi, cienījamie kolēģi. Baltkrievijas opozīcijas viedoklis par attīstību eh, valstī būs ārkārtīgi svarīgs mums visiem Eiropas parlamentā, un tieši tādēļ šodien mēs esam sapulcējušies, lai apspriestu tendences ekonomikā un sociālajā attīstībā valstī. Eh, politiskās vadlīnijas attiecībā uz ES politiku eh, Baltkrievijas sakarā tika eh, pieņemtas šeit, šajā komitejā ar 55 balsīm par un tikai vienu pret. Uh, un eh, pagājušā gada septembrī arī plenāra sesija par to nobalsoja. Tas sūtīja spēcīgu signālu, apliecinot, ka Eiropas Savienība neuzgriež muguru uh, Baltkrievijai, neskatoties uz diezgan sarežģīto uh, attiecību attīstību Pēdējo 20 gadu laikā e, galvenais šķērslis labu attiecību veidošanai ir e, politieslodzītie Baltkrievijā. Četri no tiem tika e, atbrīvoti pēc ieslodzījuma termiņa izbeigšanās, bet mēs saņemam ziņojumus par jauniem gadījumiem. 2013. gadā un 2014. gadā janvārī Baltkrievijas valdība ir turpinājusi savu represīvo politiku, uh, Uh, apdraudot uh, un uh, neatbilstoši izturoties pret opozīcijas aktīvistiem, ieslogot tos cietumos, aizliedzot viņiem ceļot, atlaižot no darba un tā tālāk. Daudzi aktīvisti tiek ieslodzīti, tik ieslodzīti cietumā par to, ka protestēja pret Krievijas militāro iejaukšanos Ukrainā. Eh, protams, kā eh, situācija Ukrainā ietekmē situāciju Baltkrievijā, piemēram, pašvaldību vēlēšanas. Tās nebija nec brīvas, nec taisnīgas, nec demokrātisks. Tikai desmit opozīcijas pārstāvji uh, tika ievērēti no vairāk kā 1800 deputātiem. Līdz ar to uh, tas norāda, ka Jaunais vēlēšanu likums ir tikai sarežģījis opozīcijas iespējas piedalīties vēlēšanās. Viņas samits eh, deva zināmu eh, stimulu tālākai eh, attiecību atties, attīstībai tika pieņemtās vienošanās par vīzu režīmu atvieglojumiem un atpakaļ uzņemšanu, taču pagaidām tālāk sarunas ir apturētas. Uh, Mēs e, cenšamies atvērt vairāk logu un durvju, lai e, veidotu tiešus kontaktus starp mūsu iedzīvotājiem. Un mēs gaidām arī uz sabiedrības e, noskaņojumu maiņu, bet tā ir iespējama tikai tad, ja būs vairāk tieši kontaktu starp pilsoņiem ES un Baltkrievijā. Kritiskās iesaistīšanās politika un princips vairāk par vairāk attiecībā pret Baltkrieviju ir principi, ko mēs ievērojam. Mēs eh, cenšamies veicināt eh, pilsoniskās sabiedrības aktivitāti. Eh, tas attiec uz vienlīdz kā uz uzņēmējiem, tā arī uz arotbiedrību pārstāvjiem. Cenšamies iesaistīt oficiālos Baltkrievijas pārstāvis dialogā par nepie kurā cenšamies viņus pārliecināt par nepieciešamību veidot reformas, atbilstošas sociālos tīklojumus un tā tālāk. Ir svarīgi Baltkrievijai, Baltkrieviem darīt zinām informāciju par Eiropas izvēli, par ES e prioritātēm, vērtībām, tādēļ mums ir jāuzlabo savu informācijas stratēģiju Baltkrievijām. ES parlamenta rekomendācijās ir ietverts ieteikums veikt pašreizējo ierobežojumu uh, liederību pret uh, oficiālajiem Baltkrievijas uh, varas pārstāvjiem, lai uzlabotu efektivitāti un uzlabotu uh, to uh, tvērumu, lai palīdzētu veidot un pilnveidot attiecības ar Eiropas Savienību. No Ukrainas, piemēram, ir redzams, ka es nav bijusi spējīga atbilstoši novērtēt Ukrainas uh, nozīmību un specifiku šajā valstī. Brisele principā piemēroja tādas pašas imigrācijas un migrācijas standartus kā attiecībā uz Grūziju, Maķedoniju, Moldovu vai citām kaimiņu valstīm, nepievēršot īpašu uzmanību ģeopolitikai politiskajām un e, etniskajām īpatnībām šajā milzīgajā valstī, kas atrodas ar PS un Krieviju. Un tāpēc ir svarīgi gūt e, attiecīgas mācības. Un attiecībā uz Baltkrieviju par tām neaizmirst. Paldies! <clears throat> Liels paldies! E, tā kā mums ir zināmas loģistikas problēmas, Temprāno kungam ir jādodas prom ātrāk saskaņā ar informāciju, ko esmu saņēmis. Es gribētu aicināt uh, eh, viņu sniegt prezentāciju par ekonomisko situāciju Baltkrievijā 10-12 minūtes ilgi. Gribētu teikt, ka uh, Baltkrievija atkal sastopas ar izaicinājumiem eh, makroekonomiskajā situācijā. Pēc eh, korekcijām, kas tika veiktas 2011. un 2012. gadā pēc banku sistēmiskās krīzes, 11. gada sākumā mm, salīdzinot ar to situāciju, ir ievērojami atkal pasliktinājusies. Vēlētos atgādināt, ka varas iestādēm divu gadu laikā izdevās uh, novērst eh, deficītu, samazināt to no 15% eh, no IKP uz daudz mazāku skaitli. Taču pēdējā pusotra gada laikā valstī atkal ir ilgstošs eh, tekošā konta deficīts. Tā pašā laikā IKP pieaugums ir ievērojami krities pagājušajā gada laikā un izaugsme bija 0,9%. Un tā atkal ir turpinājusi palēnāties, un tā faktiski jau ir kļūsi negatīva, eh, sasniedzot 1,5% no IKP. Industriālā ražošana arī ir kritusies pār 7-8%. Eh, situācija ir daudz sarežģītāka. Un eh, ņemot vērā to, ka pastāv tekošā konta disbalans, Eh, jāņem vērā arī attiecības ar galvenajiem tirzniecības partneriem, ar Krieviju, ar Ukrainu. Pat pirms Ukrainas un Krievijas krīzes situācija jau pasliktinājās. Arī eirozonas ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, kas arī ir ievērojams tirsniecības partners Baltkrievijai, ir ietekmējusi esošo situāciju. Algas savukārt pagājušajā gadā ir palielinājušās pārāk strauji, un tas ir krāvis konkurētspēju. Uh, un tie ieguvumi konkurencē, ko mm, Baltkrievija ieguva eh, valūtas devalvācijas rezultātā 11. gadā, faktiski ir zaudēti. Un šie faktori papildus virknai tirzniecības eh, domstarpība ar Krieviju, par ķīmijas ražo, ķīmiskiem produktiem, kālī, sāli un tā tālāk ir uh, šo te ārējo veiktspēju pasliktinājuši. Un situācija kļūst arvien sarežģītāka. Atmaksas uh, summu pieaugums, parādi starptautiskajam valūtas fondam un e, citi e, starptautisko saistību maksājumi, eiro obligācijas un citas obligācijas, kuras e, valsts ir emitējusi. Lūk, šīs te atmaksas summas pieaugs par 6-5 miljardiem gadam. Un tātad šie skaitļi pieaugs līdz 2015. gadam. Un faktiski tas noved pie situācijas, Tas ir novedis pie situācijas, kad Baltkrievija daļai zaudējusi pieeja starptautiskiem kapitāla tirgiem, daļai arī Eiropas Savienības piemēroto sankciju dēļ. Un šajā kontekstā un tādēļ, ka Baltkrievija nav vienojusies ar starptautisko valūtas fondu līdz šim, kas prasa uh, ambiciozāks uh, struktūrālās un makroekonomiskās reformas, uh, ir e, nostādījušas valsti ļoti sarežģītā situācijā. Inflācija joprojām ir augsta, tā gan nav tik augsta kā 11. gadā. Vairs iestādes ir e, to samazinājušas diezgan ievērojami, taču tā joprojām ir pietiekami augsta. Un e, tieši tādēļ ir paredzēts e, akcijas nodokļu paaugstinājums, PVN nodokļu e, paaugstinājums. Tas netika izdarīts, nepieciešamās korekcijas netika izdarīts tad, kad inflācija burtiski šāvās uz augšu, bet šobrīd process ir iesaldēts pateicoties šiem paaugstinājumiem. Taču Baltkrievija Jau pirms Ukrainas, eh, Baltkriev, eh, Ukrainas Krievijas krīzes pieredzēja ekonomiskas grūtības. Un eh, makroekonomiskajā kopainā situācija ir daudz sarežģītāka. Krievija ir galvenais tirniecības partneris, ārējā tirzniecība apmēram 50% apmērā atkarība no, atkarīga no Krievijas. Nu, to, protams, nosaka arī geogrāfiskais tūms un tālāk vēl Ukraina 10% norēs tirzniecības. Un salieciet šīs valsts kopā un ziniet, ka šo valstu ekonomika krītās un palēninās. Un tas notika jau pirms Krievijas Ukrainas krīzes. Un ja e, nebūtu šīs te krīzes, mēs jau tā e, reģistrējām ļoti strauju ekonomikas lejupslīdzi. IKP eh, bija samazinājis Baltkrievijā par 10%. Tā kā mēs sagaidījām eh, negatīvu IKP, arī Krievijā IKP ir ievērojami samazinājies, un starp citu šis kritums sākās jau pirms uh, manis minētajiem noteikumiem un pirms eh, kaut kāda ekonomisko sankciju ieviešanas. Un šajā kontekstā makroekonomiskā situācija eh, valstī šajā reģionā ir vēl sarežģītāk. Tātad tas viss, eh, protams, izdara, izdara liels spiedienus Baltkrievijas konkurētspēju un arī Baltkrievijas, eh, Krievijas iestāja PTO un Kazahstānas iestāšanās PTO ietekmēs situāciju Baltkrievijā, jo tas atņems Baltkrievijai daļu tirgu. Un arī Eirāzijas muitas savienības veidu izveidošana varētu um, izdarīt papildus spiedienu uz Baltkrieviju. Uh, Jā, Baltkrievijas varas iestādes vairāk ir ieinteresētas uh, oficiālā palīdzībā, un uh, tā sastopas ar, zinām, dilēmu. Un cenšas uh, panākt vienošanos ar starptautisko valūtas fondu, no, no vienas puses, no otras puses dabūt papildus finansējumu no Krievijas. Oktobrī tika pieņemts kopējs rīcības plāns Eh, kurā ir daudz pozitīvu elementu runājot par makroekonomiskajām korekcijām un sistēmiskajām reformām, bet eh, struktūrālo reformu grupas sanāksmē, kurā piedalās ES, Pasaules bankas, SVF un citas starptautiskās finanšu institūcijas, uzskatīja, ka šī programma nav pietiekoša, pietiekami ambicioza. Un SVF atzīmēja, ka š, ar šo programmu ir zināmas problēmas. Uh, un uh, SVF norādīja, ka drīzāk viņi cenšas kaut kā salāpīt esošo uh, ekonomiku, nevis uh, veidot patiesu tirgus ekonomiku. Nu, solis pareizā virzienā varbūt tas arī ir, tas, tas nav pietiekoši ambicios. To ir sastādījusi valsts banka un valdība. Un jautājums par to, vai tiešām pašreizējā administrācija ir gatava uzņemties pilnu atbildību par šo programmu. Struktūrālo reformu uh, programma ir lielākais izaicinājums. Makroekonomiski izaicinājumi joprojām pazūd. Uh, ir jāatgūst makroekonomiskā stabilitāte valstī, bet valsts spēr tādus ļoti nedrošus soļus ekonomisko reformu virzienā. Nu, zināms, pārmaiņas eh, procesā ir notikušas. Privatizācija faktiski ir apstājusies pēc Beltrāns gāzes pārdošanas Gazpromam. Un kopš tā laika nekāds liels progress nav, panācis, nav panākts eh, privatizācijas procesā. Pašlaik ir izvilzīts diezgan ambiciozs mērķis privatizācijai 4,2 miljārdu apmērā, taču, nu, vēl nav skaidrs, kā tas eh, tīs, viss tiks panākts. Arī valsts eh, īpašuma aizsošo uzņēmumu restruktūrizācija netiekoši, nenotiek pietiekoši ambiciozi un strauji. Uh, arī subsīdiju noņemšana šiem uzņēmumiem nenotiek pietiekami strauji. Nu, kaut kāda attīstība, protams, ir notikusi. Es negribētu visu krāsot drumās krāsās. Zināmas eh, reformas eh, valsts uzņēmumos ir palīdzējuši uzlabot starptautiskos ekonomiskos eh, rādītājus. Banku kredītēšanas programmas caurmērā notiek caur valsts uh, programmām. Tā kā, zināmā mērā, nu, bankas nepieder pilnībā valstī, taču, lūk, šī, pro, um, šī kreditēšanas sistēma uh, ir valsts rokās, un tas pagaidām nav pilnībā novērsts. Eiropas komisija pašlaik ir izvērsusi tehniskas diskusijas uh, par struktūrālām ekonomiskām reformām. Mēs to darām trīs, eh, pa trīs kanāliem. Vispirms esam 2011. gadā sākuši makroekonomisko dialogu, kas ir tehniskas dabas sanāksmi organizēšana ministru vietnieku līmenī, kur mēs apspriežam ekonomiskās attīstības izaicinājumus gan Baltkrievijā, gan ES. Un tas mums ir bijis diezgan pārsteidz, tad devis mums diezgan pārsteidzošu pieredzi, ņemot vērā atklātību, kāda valda e, šajā dialogā, un e, da, mēs varam tikai abrīnot dažu ministriju tehnokrātu reformistiskās ambīcijas. Un ekonomikas ministri un centrālā banka, nu, ir tādi uh, aktīvākie reformēt gribētāji. Un tā ir viedokļa apmaiņa, un tas atspoguļojas arī secinājumos, nu, zem kuriem esam parakstījušies. Taču, lai arī kas tiek teikt šajos ekonomiskajos dialogos un kas notiek reāli politikā, nu, tad vēl šīs idejas gaida savu ieviešanu. Mēs esam piedalījušies arī Pasaules bankas iniciatīvā, kas tika radīta pirms pusotra gada, tā saucamā darba grupa par struktūrālajām reformām, kur piedalās SVF, Eiropas eh, investīcija banka un, un tā tālāk. Eh, šī programma ir vērsta uz struktūrālu reformu veikšanu eh, un kopējā sanāksmē tika paziņots, ka Eiropas Savienība un visminētās starptautiskās finanšu institūcijas e, norādīja uz to, ka Baltkrievijas iesniegtā programma ir e, vēlme ref, nu, tikai salāpīt esošo ekonomiku, nevis veidot patiesu uz tirgu balstīt ekonomiku. Dialogs par modernizāciju. 2009. gadā grūtas situācijas laikā pēc globālās finanšu krīzes Baltkrievija prasīja makroekonomisku palīdzību no Eiropas Savienības. Eiropas komisija izstrādāja priekšlikumu iesniedz to Ekofin komitejai, taču tas eh, nerealizējās, jo līgums ar SVF eh, nebija saskaņojams ar uh, līdzīgu schēmu uh, ar starp Baltkrieviju un Eiropas Savienību, un nebija arī politisko priekšnosacījumu, kas ir priekšnoteikami, uh, lai varētu slēgt šādas te vienošanās starp ES un trešo valstu, piemēram, cilvēktiesību ievērošanu un citu aspektu. Kad mēs runājam par ekonomiskiem aspektiem situācijā Baltkrievijā, jautājums, vai mēs vēlamies ieņemt tādu nostāju, kur mēs vispār e, izolējamies no Baltkrievijas ekonomiskajā jomā, vai arī mēs iesaistamies, nu, vismaz nedaudz, e, caur tehnisku dialogu, kā mēs to darām pašlaik, ar tādu domu, kā ekonomisko reformu veicināšana šajā valstī vēlāk eh, varētu novest arī pie politiskās transformācijas. Nostāja, kādu ir ieņēmusi Eiropas eh, Savienība, ir lūk šī te otrā pieeja. Situācija Baltkrievijā joprojām ir eh, nestabila un situācija vēl tikai ir pasliktinājusi Ukrainas un Krievijas krīze. Un tas viss darbojas eh, divos virzienos. No vienas puses eh, oficiālā vara domā par paplašinātām ekonomiskām reformām apmaiņā pret finansiālo palīdzību, no otras puses eh, politiskā vide ir mainījusies un to arī var ietekmēt, eh, un arī tas var ietekmēt attieksmi pret reformām. Es joprojām turpinu tehnisko dialogu, cerot, ka tas sagatavos eh, priekšnoteikums jaunais, jaunām sadarbības formām un ka tas novedīs pie politiskās transformācijas. Paldies! Lielas paldies! Ja ir kādi konkrēti jautājumi iepriekšējiem runātājiem, jo, kā jau es teicu, viņam ir drīz jādodas projām, tad es gribētu, lai jūs uh, darītu to zinām. Pretējā gadījumā turpināsim, ja jautājumu par ekonomisko prezentāciju nav. Jūs vēlaties laikam ko teikt, ministriem? Jā, jūs varat, protams, palikt, cik ilgi jūs vēlaties. Bet tagad es aicināšu Arkādiju Mošes eh, uzstāties ar savu prezentāciju, un pēc tam Milenkeviča kungs. Liels paldies priekšsēdētāji vispirms! Es gribēju sākt ar to, ka man ir milzīgs gods eh, tikt uzaicinātam uzstāties šajā komitejā. Es mēģināšu īsumā panalizēt uh, sekas tiem būtiskajiem notikumiem, kas ir notikuši pēdējo sešu mēnešu laikā reģionā ap Baltkrieviju, un kāpēc es eh, izvēlos tieši sešas mēnešas, tāpēc, ka uzskatu, ka ir ļoti vērtīgi paraudzīties arī uz tiem mēnešiem, kas eh, eh, nāca pirms uh, Austrum partnerības samita. Gaidot uh, Viļņas uh, samitu, uh, oficiālie kanāli spēlēja diezgan veiksmīgi Gambītu ar Krieviju, kaut arī tas bija riskants, un uzsāka vairākus mazākus un lielākus konfliktus ar Krieviju, radot situāciju, kurā šis konflikts, konflikts eh, paplašinājās un tādējādi tika ierobežota rīcības eh, brīvība. Maskavai, protams, nepatika konflikts, kas skāra Uralkalija sāls, uh, eh, Uralkalija sāls uzņēmuma direktoru, otrkārt uh, Minska pastiprināja kritiku par muitas savienības projektu un ļoti tiešā veidā izvirzīja vairākas prasības, tajā skaitā naftas nodevu atsaukšanu, uh, kas pašlaik uh, tiek uh, uzliktas uh, zināmam naftas apjomam, kas tiek eksportēts. Un visbeidzot, bet tāpēc nemazāk svarīgi, neņemot vērā to, ka Krievija iesaistījās konfliktā ar Ukrainu, Lukašenko kungs personīgi, demonstratīvi rādīja to, ka viņš vēlas labas attiecības ar Ukrainu. Notika savstarpējas vizītes, un tas viss notika vēl arī ņemot vērā Lietuvas un Krievijas konflikta fonu. Rezultāts bija tāds, ka Baltkrievija apšaubīja savas eh, pozīcijas kā uh, Kremļa militārais sabiedrotais un muitas savienības partneris, kas Kremlim bija ļoti svarīgi, un Kremlis eh, ļoti paļāvās uz atbalstu un izpratni Mīnskā, un tāpēc Mīnskai uh, prasīja no Mīnskas izrādīt sapratni. Mīnska nebaidījās no kontakta kā tāda, jo tā redzēja, ka pastāv šķelšanās starp Maskavas elitēm, un tas ir diezgan tradicionāli tad, ja zināmi Krievijas lēmumu pieņemšanas eh, mehānismi tiek piespiest izrādīt eh, stingrāku attieksmi pret Mīnsku vai arī gluži pretēji liek Kremlim izrādīt atbalstu, ņemot vērā, ka Baltkrievija ir būtiskākais sabiedrotais. Un kā jau es teicu, Minskai tika apsolīts, ka tā saņems uh, jaunus kredītus 2 miljārdu dolāru apmērā, un tad, kad Krievija apsolīja 15 miljārdus dolāru Janukovičam, tad uh, šie 2 miljārdi pēkšņi likās kā ļoti maza summa. Uh, un eh, gandrīz pat nemanāma vismaz politiskajā diskusijā tomēr. Eh, tāds bija fakts. Un eh, otrs fakts bija tāds, ka Krievijai nācās diezgan ievērojami piekāpties konfliktā, kas skāra Kālī sāls kompānijas. Šeit es gribēju uzsvērt to, ka virzoties uz priekšu, tas bija divpusējs gambīts. Tā nebija trīspusējas at, trīspusē attiecības, kā daži varbūt vēlētos domāt. Viņas samitam bija tikai netieša ietekme uz notiekošo uz Ukrainu, bet viņā atmosfēra diskusijās starp ES un Minsku bija uzlabojusies, un kā jau mēs dzirdējām no iepriekšējiem runātājiem, veidojās produktīvs dialogs dažādos līmeņos. Tomēr Viļņa, Viļņā galvenokārt netika runāts par Mīnsku. Ja jūs paraugāties uz uh, 20 lapušu garo deklarāciju mazā šriftā, tad Baltkrievija tur ir pieminēta kādas astoņas reizes, vairāk kārt uh, vienā un tajā pašā rinkopā, tāpēc tur pēc uh, būtības Viļņas samits uh, Mīnskai neko nepiedāvāja. Lai vai kā, Mēs gribētu teikt, ka būtu jāņem vērā tās iespējas, kas uh, Minskai tika pavārtas un kuras Minska šķiet vismaz daļai ir gatava akceptēt. Protesta laikos protesti Ukrainā būtībā neko daudz nemainīja Mīnskas aprēķinos, lai ko mēs arī domātu tieši paralēļu starp to, kas notika Ukrainā un to, kas potenciāli varētu notikt Baltkrievijā, ir vienkārši neiespējams. Šī ir atšķirīga valsts, atšķirīgs politiskais režīms, atšķirīga vadība, atšķirīgas politiskās struktūras, un, protams, Lukašenko kungs uh, droši vien neapsveiktu Maidānu, tomēr viņam nevajadzētu arī ļoti uztraukties, jo viņam nav pamata uzskatīt, ka Minskas laukumos šādas lietas kaut kad drīzumā varētu atkārtoties Es gribētu teikt, ka viņš mēģināja nedaudz piesavināties Maidana sasniegumus un savā ziņā solidarizēties ar Janukoviča kungu, kad savās pēdējās eh, intervijās eh, solidarietēties pret Janukoviču kungu, kad savās eh, pēdējās intervijās pieminēja Janukoviču, sakot lietas, kas katram normālam pilsonim, katram normālam cilvēkam ir pašsaprotamas no veselā saprāta viedokļa. Protams, viņš iesaistījās šajā diskusijā, daļai pat eh, piesavinājās tās eh, sasniegums un izmantoja to savā daļā, bet tas eh, bija svarīgs solis Minskai, bet ne tāds, kas izraisītu būtiskas bāžas. Tas, kas notika pēdējo mēnešu laikā, krīze, uh, Krimā un ap Krimu, tomēr situācija ievērojami mainīja, jo manevra brīvība, kuru Minska ieguva pagājušā gada rudenī, pašlaik ir zaudēta, tā ir atdot atpakaļ Maskavai divpusējo attiecību attīstības rezultātā. Protams, ka Minska būtu vēlējusies savā ziņā turpiniet balansēt starp visām pusēm. Ja mēs paraugāmies uz Baltkrievijas ārlietu ministrijas paziņojumiem, uz Lukašenko nesen sniegtajām intervijām, jūs redzēsiet skaidru mēģinājumu atrast formulu, kas nešķīst aizvainojoši nevienam un kas vienlaicīgi atbalstītu teritoriālās integritātes principus to, ka Ukrainā ir parādīsies jauna valdība, novēlot Ukrainas jaunajai valdībai panākumus, tiekoties ar jauno Ukrainas prezidenta vietas izpildītāju Turčīno kungu, tomēr no otras puses jūs skaidri redzat arī rezultātu. Tas, ko Lukašenko nosauca par lietas faktisko rezultātu atzīšanu, Un vienā no saviem paziņojumiem pirms astoņām dienām viņš teica, ka Baltkrievija būs ar Krieviju kopā neraugoties ne uz ko. Un tad, ja viņam būtu jāizdara kāda izvēle, tad šī būtu tā izvēle, kuru viņš droši vien izdarītu. Mēs redzējām, kāds bija balsojums ANO ģenerālajā asamblējā, kurā Armēnija un Baltkrievija bija divas vienīgās NVS valstis, kuras atbalstīja Krieviju, un Armēnijai, protams, ir sava uh, loģika balsojot tā, kā tā balsoja. Tomēr Kazahstāna atrada iespēju atturēties. Bet uh, Lukašenko kungs ir atļāvis eh, zināmu Krievijas eh, militāro spēku pārvietošanos um, Baltkrievijas teritorijā, ieskaitot gaisa spēkus, un viņa veiktā izvēle skaidri pierāda, ka ir diplomātiski mēģinājumi pārvaldīt situāciju un varbūt ierobežot kaitējumu. Tomēr rīcība runā skaidru valodu daudz labāk nekā ārlietu ministrijas rakstītas deklarācijas. Runājot strateģiski, es ticu, ka Lukašenko kungam vajadzētu uztraukties, un es esmu pārliecināts, ka viņš ir norūpējies, jo spēles noteikumi Eiropas eh, drošības telpā ir mainīti, un tas, kas eh, pirms mēneša vēl šķīta nepieņemams, pašlaik ir fakts. Ja mēs saliekam kopā vairākas lietas, tad uh, mēs sapratīsim, kāpēc mums ir jāuztraucās. Viens, piemēram, no tiem būtu uh, Putina priekšlikums 2002. Eh, gadā izteiktais priekšlikums, ka Baltkrievijai vajadzētu pievienoties Krievijai kā sastiem apgabalam, un šis priekšlikums nekad nav oficiāli atsaukts, kaut arī daudz cilvēki varbūt uzskata, ka tas nav nopietnas priekšlikums, es to nevaru apgalvot. Piemēram, šobrīd eh, Rogozina kungs, pirmais vicepremjers Krievijā, apsveic savas eh, partijas uh, dalībniekus par pirmajiem Krievijas apvienošanas partijas panākumiem, Jeģinēresī ja partijas panākumiem un cilvēkiem Baltkrievijā, Kazahstānā, citur sāk rasties jautājumi, kāds tad ir Krievijas projekts nākotnē. Vai tas ir unikāls gadījums, vai tā ir postpadomju apvienošanas stratēģija, vai kā citādi. Tāpēc iemesli uztraukumam ir, tomēr vienlaikus ir skaidrs, ka neko daudz eh, šobrīd ar oficiāliem līdzekļiem nav iespējams darīt. Un, protams, attiecību stiprināšana ar rietumiem šajā brīdī ned nenodrošinātu labu stratēģisko līdzsvaru, nerunājot jau nemaz par aiziešanas stratēģiju. Un kas tad šeit ir vissvarīgākais? Mēs atkal to redzam oficiālās Mīnskas paziņojumos. Tās vērtējumi par rietumu spēju rīkoties, ieskaitot uh, Eiropas Savienības uh, spēju rīkoties, ir gana zemi. Nav pārāk augsts novērtējums. Un es domāju, ka drīzumā varbūt mēs redzēsim vēl līdzīgus uh, paziņojums, bet tos nevajadzētu ignorēt, jo tie atspoguļo šīs pasaules daļas noskaņojumu un veikto situācijas analīzi. Un tad, kad Lukašenko ir Maskavā, viņš, protams, tiek iesaistīts Krievijas diskusijā, un tā ļoti skaidri pasaka, ka Krievijas ārlietu politikas koncepcija, kas tāpa pagājušajā gadā balstās uz to, ka vēst, tiek noliekti vēsturiskie rietumi. Un pašlaik mēs redzam, ka Krievija vairs neuzskata rietumus par ietekmīgu politisko spēlētāju. Mēs redzam, ka Baltkrievijā analīze ir līdzīga. Un pašlaik viņi ir saņēmuši tam arī pierādījumus. Pierādījumi ir tādi, ka rietumi nav gatavi iet tālāk par vārdiem, lai palīdzētu saviem partneriem. Un tāpēc, manuprāt, šobrīd uh, aprēķins ir nedaudz mainījies. Es nedomāju, ka cilvēki oficiālajā Minskā ir tikpat eiforiski kā Maskavas amatpersonas, bet vienlaikus viņi uh, akceptē šādas izmaiņas. Uh, žēl, ka man jādalās šādos nepārāk pozitīvos jaunumos. Liels paldies! Es, liels paldies! Es domāju, ka tā ir tāda pieklājības uh, formula, jo politiski daudz kas ir mainījies, tā ir realitāte, un tā ir nākas skatīties acīs. Mēs arī šeit daudz runājam par to, kā siltīt pareizus signālus, bet jūs zināt, kāda ir realitāte, un ar realitāti mums nākas samierināties. Mēs vēlētos izvairīties no situācijas pasliktināšanās, un tāpēc ir jādomā, ko mēs darīsim. Bet tagad vārds Milinkeviča kungam. Я хочу щиро подяковать э, на початку. Paldies! Vēlējos pirmām kārtām teikt lielu paldies par to, ka šodien Eiropas parlaments notur Baltkrievijas dienu. Un ka jūs šeit ārlietu komitejā interesēties par situāciju mūsu valstī. Tagad, tūlīt pēc Eironest tikšanās, kur tiks apspriest arī, kur tika apspriest arī Baltkrievijas situācija no savas puses un arī savu kolēģu vārdā, kas ir Baltkrievijas politisko partiju kust, un kustību vadītāji. Es gribu teikt, ka šo tikšanos vērtējumu par ārkārtīgi, uzskatām par ārkārtīgi svarīgi. Tas dod mums morālu atbalstu, un tā ir zīme, ka Eiropas parlaments saprot, ka viņiem ir jāņem vērā visa šī ļoti kompleksā šķautņainā situācija, kas pastāv Austrum Eiropā. Un šīs valstis jāskata kopsakrībās. Tāpat gribu teikt lielu paldies ekspertiem, kas izteicās un analizēja situāciju Baltkrievijā, tāpat analizēja ekonomisko attīstību. Aleksandra Lukašenko politikas rezultātā valsts ir kļuvusi pilnībā atkarīga, atkarīga no Krievijas federācijas. Tā izdod mums kredītus, aizdevumus, subsidē gāzi, naftu, uh, pavisam ikdienišķā kārtā. Un faktiski Baltkrievija līdz ar to turs virs ūdens, bet tas ir tā kā tādas narkotikas, bez kurām mēs vairs nevaram iztikt. Un tie ir resursi, kas Baltkrievijas ekonomikā nu, vairs nav pieejami. Jāsaka, Baltijas, Baltkrievijas tautsēmniecība nav reformēta nu, jau krietni ilgu laiku, un nu, tā nespēja šobrīd pastāvēt neatkarīga. Nu, tāpēc mēs domājam, ka ir nepieciešama modernizācija, un kad jūs sakāt, ka lūk, ka Baltkrievijas tautsēmniecībai kaut kas vajadzīgs, tad mēs uzskatām, ka pirmām kārtām ir vajadzīgas modernās tehnoloģijas. Pietrūkst eh, atbalsta arī no vadošajām valstīm tieši modernizācijai. Un, protams, nedrīkst šo modernizāciju sasaistīt ar sadarbību ar Maskavu vai Ķīnu. Nē, modernizācija ienāk sadarbībā un attiecībās ar Eiropas Savienību. Nu, protams, ka problēmas pastāv tieši politiskajā jomā, un tas ir saistīts ar to, ka, lūk, pastāv politieslodzītie, nav brīva vēlēšana valstī, un tāpēc rietumi izturs ļoti piesardzīgi attiecībā uz Baltkrieviju. Mēs to saprotam. Baltkrievijas vadība, manuprāt, un cerams, arvien vairāk apzinās ehm, pašreizēju situāciju, reāli skatās uz to šī muitas savienība ar Krieviju, piemēram. Eirāzijas muitas savienība. Uh, kur iekļaut arī Kazahstānu un tā tālāk. Tas ir tāds kā pagaidu risinājums. Strateģiski raugoties, šī savienība Baltkrievijas, Baltkrievijas tautsēmniecībai nepiedāvā īpašas attīstības iespējas, un tāpēc pastāv tāds, eh, nu, um, nu zināms, iztrūkums, tukšums, kā tas notiek valstīs, kas ir pārējais periodā ir kaut kāda vietēja grupējuma, kas vēlas īstenot reformas, nu arī struktūra reformas, jo bez šādām reformām Baltkrievija nevarēs konkurēt un drīzāk vienkārši kļūs par tādu Krievijas satelītu valsti. Un tad savukārt ir tad konservatīvi grupējumi, kas vēl saglabāt pašreizējo sistēmu un pēc iespējas minimālāk mainīt tautsaimniecību. Mēs tieši tāpat kā iepriekš uzskatām, ka ļoti svarīgs šai kontekstā ir demokrātijas jautājums, jo taču atminēsieties, ka Baltkrievija tiešām ir pēdējā diktatūra Eiropā. Bet, nu, izskatās šobrīd, ka nav viss pavisam pēdējā, jo diktatūra Krievijā pieaug spēkā ar katru brīdi. Un nu, tāpat laikā papildus demokrātijas jautājumiem un problēmām, kas ar to saistītas, ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt neatkarību, valsts neatkarību. Tas, ka, nu, tas pat pasti valsts pastāvēšana šobrīd tiek apdraudēta, un te mēs rēķinamies ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienībā pilnīgi noteikti ir ļoti būtiska loma spēlējama. Uh, Um, Austrum Eiropā un arī tajā, ka šīs valstis var saglabāt savu neatkarību. Politiskā situācija, nu, pāris vārdos izsakoties, um, un eksperti ļoti pareizi situāciju novērtēja, tiešām ir ļoti um, pašlaik šobrīd nav mainījusies. Mēs, protams, vēlamies, lai kaut kas mainītos, lai sabiedrība iesaistītos šajos procesos, lai, nu, varētu vērsties kaut kā pret šo pretrietumu propagandu, kas nāk no Krievijas puses. Baltkrievijas iedzīvotāji ir pakļaut šai propagandai, bet tik un tā pusniedzīvotājiem vēlas pievienoties Eiropas Savienībai jau rīt. Protams, ka mēs neesam eh, gatavi to darīt, bet katrā ziņā šāda vēlme pastāv. Mēs vēlamies atgriezties Eiropas saimē, un es domāju, ka šādi rezultāti ir ļoti labi. Tas liecina, ka mums ir kaut kādas iespējas rīkoties un kaut kādā veidā saglabāt valsts neatkarību, tā lai laika gaitā mēs varētu iekļauties Eiropas Savienības saimē. Par Krieviju savukārt ir apmēram 40% iedzīvotāji. Tas vienkārši ir eh, šķiet tāds vienkāršākais risinājums daudziem. Ir veikts daudz sociālu pētījumi, uh, tiek salīdzināti pašreizējā situācija ar padomju laikiem, un tad, nu, lūk, arī tiek skatīts, kāda rezultāta ir Krīvijā, Ukrainā un Baltkrievijā, piemēram. Nu, tie, kas, piemēram, vēlētos atgriezties padomju savienībā, ir ļoti nedaudzi, ļoti nedaudz uzskata, ka tas būtu kaut kas reāls un veiksmīgs Baltkrievijai. Līdz ar, bet, nu, tā kā brīvas vēlēšanas, protams, nav bijušas, un nesenajās vietējās vēlēšanās ļoti labi redzējām, ka nākamgad arī prezidenta vēlēšanās pilnīgi noteikti tiks ievērota tāda pati safabricētā sistēma. Tomēr sabiedrība vienmēr uzskata, ka ir tomēr vērts piedalīties vēlēšanās, kaut vai lai parādītu, ka viņi ir aktīvi un ka ir alternatīvas pieejamas. Pat ja, nu, nav godīgu rezultātu nākamgad Baltkrievijā pilnīgi noteikti opozīcija atkal piedalīsies vēlēšanās. Tālāk runājot par Ukrainas situāciju un to, kā tas um, sajūtams Baltkrievijā. Tiek īstenota virkna pētījumu, kas pilnīgi noteikti parādīs, kāds ir sabiedrības viedoklis Baltkrievijā tagad pēc Krī Krīmas aneksijas. Nu, mēs redzēsim rezultāts pavisam drīz. Visiem Baltkrieviem gan jāsaka, ir pieeja tikai un vienīgi Krievijas kanāliem un propagandai, kas, protams, e, nu, tiešām ir bedīgi slaveni ar to, ka tur raidu tikai un vienīgi propagandu, nu, tik klaju propagandu, ka iedzīvotājiem nākas noticēt tam. astopamies līdzīgā situācijā kā 2008. gadā, pēc tam, kad uh, bija šis Krievs, uh, karš starp ka, Krieviju un Gruziju. Baltkrievi ir nobežījušies par pašreizēju situāciju. Un šobrīd arī Lukašenko meklē alternatīvu sev un savai valstī. Viņš ļoti labi saprot, ka varbūt citādākā veidā, bet Krievija var vērsties arī pret Baltkrieviju, tieši tādā pašā veidā, kā tā vērsies pret Ukrainu. No vienas puses, Lukašenko, protams, nevēlas izprovocēt uh, Krieviju, no otras puses, viņš nevēlas arī, nu, zaudēt to pozīciju, kas viņam ir attiecībā uz rietumiem. Nu, pilnīgi noteikti viņš vēlas, lai valsts ir neatkarīga. līdz pat tādam punktam, ka viņš ir gatavs oponēt ofici ofi oficiālajai Kremļu pozīcijai. Viņš saka, lūk, no vienas puses Krievija ir tiesības uz neatkarību, tāpat laikā viņš atzīst, ka Krīmas aneksija ir, nu, anektēšana ir notikusi. Viņu, protams, piespies te, pie, teikt arī to, ka strateģiski un vēsturiski Krīma ir vienmēr bijusi Krievas sastāvdaļa. Nu, protams, ka tas ir eh, Putina spiediena rezultātā. un tāpēc šī valsts bija spiesta balsot pret rezolūciju, eh, kas mm, tika pieņemta attiecībā uz Ukrainu. Šo organizēja oficiālu tikšanos arī ar Ukrainas līderu Turčīno kungu. Un, jāsaka, sanāksmes laikā viņš sauc viņu par prezidentu, tātad de facto atzīstot viņu par šīs valsts prezidentu. Ja mēs salīdzinam uh, presē atspoguļot to uh, Baltkrievijas un Krievijas televīzijas kanālos, tad redzam, ka Baltkrievijas televīzijas kanālos notikumu Ukrainā parādīti līdzīgi kā Eiroņūs kanālā. Tā tad ne propaganda, bet tiek iekļaut komentāri no dažādām pusēm. Viņi vismaz cenšas šajos kanālos pasniegt tādu objektīvāku informāciju. Līdz ar to ir sācies, nu, Nu, tāds kā šis augstais karš starp Krieviju un Rietumiem un Baltkrieviju jāsaka, lai arī ļoti cieši piesaistīta Krievijas ekonomikai tās valdība, tomēr daudz straujāk saprot, ka viņiem nepieciešams pātrināt savu attiecību veidošanu tieši ar Rietumiem. Es domāju, pats svarīgākais, ko Eiropas Savienība šobrīd varētu darīt, ir intensificēt kontaktus un izdarīt spiedienu, lai tiek atba, atbrīvot politieslodzītie. Tie, tas ir mūsu morālais pienākums, tas ir Eiropas Savienības pienākums. Uz to Baltkrieviju mudināt. Un, nu, te jāpamatojas uz to, ka Baltkrievija taču apmeklē lūk arī Solāļas kungs, īstenoja sarunas ar Lukašenko, un viņi panāca vienošanos, ka visi politieslūdzītie tiks atbrīvoti. Eiropola apsolīja ekonomikas atbalstu Baltkrievijai. Un šādā veidā ar tādu diplomātiju, bet arī atbalstu, ir, es domāju, iespējams panākt to, ka politieslodzītie tiek atbrīvoti, ka Lukašenko to panāk, nevis turpina šo um, uz bailēm balstīto politiku. Nu, paskatoties Krievijas televīzijas kanālus, mēs ļoti labi saprotam, kas notiek Krievijā un viņu plas, plašsaziņas līdzakļos. Tur pilnīgi tāda pretrietumnieciska histērija iestājusies. Visi tiek saukti par fašistiem un Putina reitingi ir pieauguši par 50% pēdējā mēneša laikā. Un tas ļoti labi parāda, ka sabiedrība kopumā pieņem to visu, kas notiek Krievijā. Viņi to skata par pareizu. Viņi uzskata, ka, lūk, ir vajadzīga vienota spēcīga valsts, jo pēc padomu savienības sabrukšanas viņi zaudēšos spēka sajūtu. Un tagad, lūk, viņi atkal to ir izjutuši. Un vēl viena svarīga lieta. Protams, ka diplomātiskās sarunas ar Maskavu tie ir tradicionāli, ir kaut kas tāds, ko rietumi vienmēr ir piekopuši. Bet es atklāt sakot uzskatu, ka diplomātija šajā konkrētajā gadījumā, nu, var dot rezultātus tikai pēc tam, kad Putins būs pasasniedzis visus savus mērķus, kas saskaņā ar viņa pašiem vārdiem ir, ir visu to zemju atgūšana, kas agrāk ietilpa padomju savienībā. Un es domāju, ka diplomātija pie šādiem izteikumiem no Maskavas puses tiks skatīta kā vājums. Un Maskavā viņi tā arī izturēsies. Nu, tāda ir pašreizējā situācija šobrīd. Lai labāk saprastu Krievijas, jums var pastāstīt, lūko, mums, rietumniekiem jums šeit varbūt vieglāk būtu saprast, ja jūs prasīsiet eh, nu, kādam francūzim vai polim par to, ko jūs domājat par savu nāciju, par savu valsti. Visi teiks, ā, nu, lūk, mēs vēlamies, lai mēs mūs respektē, lai mūs mīl, bet no Krievijas cilvēki teiks tikai, lūko, viņi vēlas, lai viņi no viņiem baidās. Un tas ļoti labi atspoguļo šo epidēmiju, kas ir ieparinājusies Krievijā. Un ir svarīgi to saprast tajā brīdī, kad veidojam politiku attiecībā uz Krieviju. Un labākās zāles šādai epidēmijai būtu spēcināt neatkarību gan Ukrainas, gan Baltkrievijas, gan Moldovas, gan citu valstu neatkarību no Krievijas. Jo neatkarīgāk šīs valstis būs, jo ātrāk Krievija zaudē šo savu postimperialistisko nostāju. Nu, vēl pāris vārdos par to, kas, manuprāt, darāms Baltkrievijai, Baltkrievijas labā un ko var darīt Eiropas Savienība. Nu, pirmām kārtām Eiropas Savienībai vajadzētu atzīt, ka Baltkrievija ir izrādījusi, nu, tādu goda prātu, un parādījusi labas kaimiņa attiecības ar Ukrainu un ka mēs atbalstām attiecību veidošanu starp šīm divām valstīm. Otram kārtām mums e, nevajadzētu izolēt šeit Baltkrieviju e, un to piestatīt Krievijai blakus, jo mēs nobalsojam tikai tāpēc, ka mēs nobalsojam pret šo Ukrainas rezolūciju, jo faktiski mūsu reālā pozīcija attiecībā uz Ukrainu ir pilnīgi citādāk nekā Krievijai. Baltkrievija patiešām cenšas īstenot tādu neatkarīgu ceļu, neatkarīgu virzienu, ieņemt, eh, izturēties salīdzinoši demokrātiski, un šie centieni, es domāju, vai būtu atbalstāmi. Un tad, kā jau minēju iepriekš, un atkārtošu to vēlreiz, redzam jaunu, atkal tādu iespēju brīdi rīkoties. Un rietumi tieši šajā brīdī var ļoti labi palīdzēt Baltkrievijai atrast pašai savu līdzsvaru un spēcināt tās suverenitāti. Tāpat arī svarīgi turpināt Viļņas samitā aizsākto pie vienošanās tekstiem, un te runāja lūk par vīza, vīzu nolīgumiem. Baltkrievijai joprojām jāmaksā 60 eiro, lai saņemtu vīzu uz Eiropas Savienību. un, un vīz, un cilvēki vēlas doties Eiropas Savienību. Pieprasījumi pēc vīzām ir ļoti daudz. Visu pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka pavisam konstruktīvi esam virzījuši priekš sarunas par vīzu saņemšanu, un es nedomāju, ka mums tagad Ukrainas notikumiem vajadzētu ļaut šo procesu apstādināt ja mēs neharmonizēsim, ne, nepietuvināsim šīs valstis tad tādā gadījumā šīs iespējas būs zudušas. Mēs uzskatām, ka Eiropai joprojām ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Paldies par uzmanību. Paldies! Priekšādā tas turpina, nu, Makiavēlī bija tas, kas teica, ka labāk, lai no jums baidās, nekā jūs mīl, un tas šķiet, ka Krievija ir tāda, ka īsti, nu, Makiavēlistiskie līdzgājēji. Nu, lūk, nu tas nozīmē, ka šķelšanās vienmēr tiek uzskatīta par vājumu. Jūs jau zinat, ka vismaz loģiskais secinājums uh, tam, ka viņi pagājušajā gadā paziņoja, ka rietumi ir vāji un ir nācis, pienācis laiks atgūt visu, ko esam zaudējuši, ir tāds, ka tas nozīmē, ka viņiem nebija drosmes darīt to tad, kad rietumi bija spēcīgi, un nu, tad varbūt rietumiem vajadzētu kļūt atkal spēcīgiem. Nu, tad, tad tas viss ir tāds kā tāds apburtais loks. Mašas kungam būs jādodas prom pirmajam. Līdz ar to, ja jums ir jautājumi tieši viņam, tad jūs varētu tos uzdot vispirms. Tāpēc došu vis, vispirms. Citādi pēc tam došu vārdu Paleckis kungam uzstāties un tā. Lielas paldies! Man jāsaka, dzirdējām ļoti interesantas idejas no mūsu viesiem. Un situācija patiešām ir tāda jauna, vēl nepiedzīvota, kā jau Milinkēvičs kungs teica, mums vajadzētu izmantot šīs iespējas, lai mainītu, varbūt nedaudz modificētu ES politiku attiecībā uz Baltkrieviju. Un gribētu lūgt visus trīs, trīs runātājus un īpaši viesi no Minskas izteikties par to, uh, ko viņi domā attiecībā uz šiem restriktīviem, ierobežošajiem mēriem pret Krievijas ierēģiem. Vai ir pienācis laiks kaut ko grozīt šajos pasākumos? Un ja jūs sakat, ka lūk, ir pienācis laiks to darīt, tad kādā virzienā? Paldies! Mošes, like... Mošes kungs, varbūt jūs tad pirmais varētu atbildēt, un pēc tam es došu vēlāk Temprano kungam, un tad jums, Melenkēvičs kungs. Nu, mans īsais atbildu uz šo jautājumu ir tāda, ka nē. Šāds, tas vēl nav īstais laiks, nē. Jo tas nozīmētu, ka. ka var tikai vienkārši nogaidīt, un tad Eiropas Savienība mainīs viedokli. Nē, es domāju, ka šiem pasākumiem, šiem mēriem e, ir jāpastāv spēkā, viņi tik ievē, ieviest, lai sasniegtu zināms mērķus, un mē, šie mērķi sasniegt nav. Nu, tam visam, protams, ir pamatā tāda pamatīga analīze. Paldies, saka priekšādātājs. Nu, tad Milinkēvičs kungs, jums varbūt kas sakāms uz to? Jā. Es esmu par dialogu starp Baltkrieviju un Eiropas Savienību, bet nevis par dialogu, nu, tā paša dialoga dēļ, nē. Nevis dialogu par katru cenu, nē. Baltkrievijai ir politieslodzītie joprojām. Un viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc iedzīvotāji tika slodz, ieslodzīti cietumos, tāpēc, ka viņi izrādīja kaut kādu alternatīvu viedokli. Un sākumā ir jādara viss, lai šie politieslodzītie tiktu atbildīt un at, atbrīvot, un tikai pēc tam mēs varam runāt par šo sankciju un personīgo ierobežojumu atcelšanu. Uh, attiecībā uz Baltkrievijas varas iestāžu pārstāvjiem. Šim dialogam, protams, ir jāturpinās, bet tas jāiztenā pamatojoties uz zināmiem nosacījumiem. Bez šo nosacījumu izpildes savukārt gan Baltkrievi, gan Eiropas Savienība vienkārši zaudēs to, nu, to pamatu, to uzticības bāzi, kas pastāv šāda veida um, sankcijām, jo gal galā te pamatā taču ir kaut kādas cilvēku tiesības un vērtības, kas ir mums kopēji. Paldies! Nākamie runātāji! It was very interesting. Uh, Liels paldies, tas tiešām bija ļoti interesanti. Gribētu jautāt Māšas kungam, kā jūs analizējat pašreizējo situāciju uh, un austrumu partnerību e, programmu ar Eiropas Savienību. Daži saka, ka tas viss ir izjūcis, jo Eiropas uh, Savienība šeit ir pieļausi lielas kļūdas jo, jo tā ir eh, centusies iebiedēt Krieviju un, un tam līdzīgi. Nu, es gan nedomāju, eh, ka programma ir tiešām izgāzusies, bet es domāju, ka tā ir problēmas. Eh, nu, mēs, protams, saprotam, ko uh, vairāk vai mazāk var darīt pirms Rīgas samita, bet lietas ir jāpārskata. Uh, No kaut kā varbūt arī jāatsakās. Es domāju, ka pati sistēma joprojām ir ļoti loģiska. Tātad palīdzēt pari, eh, partnervalstīm iesaistītās, tas obligāti jāturpina. Taču austrumu partnerību kā sistēmu joprojām būtu saglabājama. Tā ir joprojām liederīga. Vēl trīs runātāji kolēģi, kas vēlētos uzdot jautājumus vai komentēt. Gomešs kundze. Paldies īsumā. Baltkrievijā notiks hokeja čempionāts. Daudz ir aicinājuši to boikotēt, bet tas nenotiks. Kādā mērā to var izmantot kā iespēju? lai palīdzētu tiem, kas ir bijuši pietiekami drosmīgi, lai Baltkrievijā protestētu pret kaut ko un cenšies izgaismot kādas cilvēktiesības pārkāpumus cilvēku cieši. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, kā Ukrainas notikumi ietekmē Baltkrievijas attiecības ar Krieviju? Mēs arī zinām, ka ir saspringtas attiecības galvenokārt šī kālī kara dēļ. Tātad varbūt sīkāk paskaidrojiet, kā jūsuprāt Ukrainas krīze atgrūdīs Baltkrieviju no Krievijas vai gluži otrādi. case you know he didn't get it, the translation, you know, I'll mention the question. Now, Mr. Pottering, please. Pottering, kungs. Paldies, lieliski šeit redzēt Milinkēviča kungu. Mēs ar lielu interesi uzklausījām to, ko Aleksandrs Milinkēvičs teica par politieslodzītojiem, par to, ka mums ir jāizstāv politieslodzītie. Uh, Baltkrievijā to pašais eh, dzirdu arī no partneriem Krievijā, ka mums ir jāizstāv politieslodzītie Krievijā, un tas tiešām ir svarīgs vēstījums. Bet man ir viens jautājums Aleksandram Milinkēvičam. Manuprāt, tas bija aptuveni pirms gada, kad tika piespriests nāves sots vienam vai diviem jauniem cilvēkiem, kuriem tika pārmesta līdzdalība terora aktā. Viņi tika notiesāti, tomēr šķita, ka pastāv šaubas, vai tie patiešām bija īstie uh, noziedznieki. Varbūt Milenkeviča kungs, vai jūs varat kaut ko pastāstīt, vai par to notiek kāda diskusija, vai tie bija īstie vainīgie, vai paliek tomēr jautājums zīmes par to, kas tad, uh, vai ir pareizi iesodīt. Paldies, Tāna kungs. Jā, paldies. Uh, vēlētos nepiekrist mūsu socialistu kolēģiem par to, ka es ir pielaidusi kļūdas sarunās ar austrumu partneriem un ir uh, Es negribētu teikt, ka e, Eiropas Savienība ir tā akcentusies iebēdēt Krieviju, iebēdētājs ir Krievija. Un e, austrumu partnerības jautājumiem sekoju daudz gadu šajā parlamentā. Un viss, par ko esam vienojušies, ir uh, bijis pilnīgi brīvprātīgi, un neviens neko nav spiedis saviem partneriem, kaut gan Krievija ir milzīgs spiedienu izdarījusi uh, spiediens tādām valstīm kā, teiksim, Armēnija, lai iekļautos Eirāzijas ekonomiskajā savienībā, jo gal galā tā nav vispār nekāda ekonomiskā savienība, bet gan Maskavas kontrolas zonas veidošana. Uh, kā ar Krievijas armijas klātbūtni jūsu valstī, es nezinu, cik daudz tur to ir, bet es zinu, ka tur ir radara bāze un vēl kādas eh, armijas eh, vienības, kas atrodas jūsu teritorijā. Vai tas arī varētu būt tāds eh, trojas zirgs kā Krimā? Es atceros, kā 2012. gadā opozīcija radā Ukrainā brīdināja, uh, ka militārā klātbūtne, Krievijas eh, militārā klātbūtne vienkārši ļaus ļoti viegli eh, šo teritoriju atņemt Ukrainai. Kā jums šķiet, vai Krievijas spēki jūs teritorijā arī varētu tikt izmantoti, lai organizētu apvērsumu jūsu valsti? Paldies! Milinkevičs kungs, jūs atbildēsiet? Nu, kas attiec uz nāvis sodiem. Aleksandram Lukašenko, kā valsts vadītājiem, kas pārvalda valsti, paļaudamies uz baiļu atmosfēru, nāvisots neapšaubām ir viens no instrumentiem, un mums tas ir ārkārtīgi svarīgi kā Eiropas Savienībai. Kā arī Eiropas Savienībai tas ir svarīgi, jo nāvisots Mums būtu tiešām jācīnās par to, lai nav sodi tiktu atcelt. Mēs šeit esam palikusi vienīgā valsts, kur tie vēl Eiropā tiek piemēroti. Sadarbība eh, modernizācijas jomā, reformu jomā, tāda palīdzības pakotne Baltkrievijai, eh, nu tas viss ir ļoti svarīgi bet eh, varbūt nāves soda atcelšana ir stipri svarīgāka. Var jau būt, ka to varēs panākt eh, plašāka eh, dialoga ceļā, un mēs tiksim vaļā no šāda viduslaiku tipa soda veida. Kas attiecas uz jautājumu par militārajām bāzēm, mūsu uh, Konstitūcijā ir rakstīts, ka Baltkrievija ir neitrāla valsts, līdz ar to uh, ārvalstu bāzi izvietojums mūsu valstī ir pretrunā ar konstitūciju. Uh, tālāk jautājums, vai var realizēt agresiju, izmantojot šīs militārās bāzes? Jā, protams, tāpēc mēs pret tām arī protestējam. Mēs esam tiešām kategoriski pret šādu uh, bāzu esamību. Šāda bāza izmantošana trojas zirga varianta atkārtošana, nu tā nav sevišķi ticama, jo galvenais, eh, ko Krievija vēlas, lai bijušās padomi republikas neaizvirzītos uz Eiropu, bet Baltkrievija nav izteikusi pat vēlmi e, eh, toties Eiropai, tā ir ekonomiski saistīta ar Krieviju, tā kā militāra agresija diez vai ir reāla. Uh, Kad Ukraina sāka agresiju, tā sāka to darīt tad, kad Ukraina paziņoja, ka vēlas e, tuvoties Eiropai. E, tad, e, kad notika šīs te sarunas par nolīgumu parakstīšanu Viļņā un tā tālāk, tad arī sākās agresija. Nu jā, nu tā ir, kad Tas pats notiek arī ar ģimenēm, kad bērni vēlas aiziet, tad vecākiem šķiet, ka uh, viņiem vajadzētu palikt. Uh, manuprāt, šī bija ļoti laba saruna sesija. Mēs vēlētos jums arī darīt zinām, ka šodien un nākamā parlamenta sasaukums turpinās sekot situācijai jūsu valstī. Un jūs tiksiet aicināts uz šejienu vēl. Un šobrīd jūsu situācija saistībā ar situāciju, kas radusies Ukrainā, varbūt ir iegūvusi vēl lielāku nozīmību. Vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās, un jums, Milikēviča kungs, personīgi. Paldies! Labi, tagad mums pavisam neliels pārtraukums, un pēc tam sāksim skatīt nākamo darbkārtības punktu, un tā ir Ēģipts ārlietu ministra vizīte. Viņš pie mums ieradīsies pēc piecām minūtēm. Kolīgs. Dārgie kolēģi, pievērsīsim nākamajam punktam mūsu darba kārtībā. Tā ir viedokļu apmaiņa ar viņa ekscelenci Ēģiptes ārlietu ministru Nabilu Fahmī par šī brīža situāciju Ēģiptē. Šobrīd ministrs ir Briselē, lai piedalītos ES un Āfrikas samitā, un tas mums ir devis iespēju rīkot šādu diskusiju un dialogu šeit. It īpaši tagad, kad priekšā jums stāv prezidenta vēlēšanas, ir apstiprināta jauna konstitūcija un attīstība eh, jūsu valstī, kas eh, ir bijusi revolucionārā situācijā daudzus gadus, šobrīd notiek. Uh, tad eh, tas eh, ir ļoti liederīgi. Es domāju, ka būs daudz jautājumu. Domāju, ka tiks uh, uzdot arī jautājumi par vairāk nekā 500 uh, musulmaņu brālības uh, locekļiem, kam tika piespriesti nāvis sodi, bet cerams, ka jūs varēsiet atbildēt uz mūsu jautājumiem. Mēs labprāt gribētu, lai jūs uzrunātu šo komiteju. Došu jums 10-15 minūtes laika. Ekscelence vārds jums liels paldies! Pasko kungs, es ceru, ka pareizi izrunājos uzvārdu. Es eh, pateicos jums par piedāvājumu piedalīties šajā pasākumā. Es eh, ļoti priecājos, ka varu jūs uzrunāt tieši. Jo tas, kas notiek Ēģiptē, ir ļoti būtiska, ļoti svarīga attīstība. Mēs ļoti augsti vērtēja mūsu attiecības ar Eiropu, kuras ir ar gāru priekšvēsturi. Mums ir daudz kopīgu sakņu, un mums visiem priekšā stāv gara kopīga nākotne, tāpēc ir svarīgi, lai mēs viens otru saprastu. Eģipte ir 7000 gadus sena valsts, mums nav bijis pārāk daudz revolūciju, bet ir bijušas divas pēdējo trīs gadu laikā, un, protams, notiek, uh, ir liels atbalsts pārmaiņām manā valstī. Jāteic, ka mēs uh, pārāk bieži prezidents neesam mainījuši, bet pēdējo trīs gadu laikā tas ir noticis divreiz. Un te iet runa par mūsu politiskās identitātes noteikšanu 21. gadsimtā tādā veidā, lai sabiedrībā tiktu iekļauti visi, kas vēlas būt uh, ēģiptieši vispirms un pēc tam arī pārējie. Mēs vēlamies iesaistīties šīs jaunās valsts veidošanas procesā mierīgā veidā, neatkarīgi no tā, vai cilvēku viedokļi ir labēji vai kreisi. Tā nav problēma. Problēma ir saprast to un pieņemt to, ka jūsu nacionalitāte ir jūsu primārā identitāte un jūsu uh, tiesības eh, pievienoties vai pieslēgtiem kādiem politiskiem viedokļiem netiek apšaubītas, tad, ja tas eh, tiek darīts mierīgā veidā atbilstoši konstitūcijai. Otrakārt, ir trīs eh, iemesli, kāpēc mums ir bijušas divas revolūcijas trijos gados. Pirmkārt, mūsu iedzīvotāji vairāk nekā puse ir jaunāki par 25 gadiem Un, un tas nav slikti, tas ir labi. Otrakārt, informatīvā rezolūcija, ieskaitot manā valstī, piedāvā cilvēkiem izvēli, informāciju, neviens tagad informāciju vairs nevar nobloķēt, un tad, ja tauta redz izvēles iespējas, tad viņi vēlas būt spējīgi pieņemt lēmumu par to, kuru ceļu iet, un tad, ja jūs dodat viņiem uh, šo iespēju izvēlēties, rodas nesaskaņas. Un, protams, revolūcija bija arī evolūcija, tāpēc, ka pārvaldība bija slikta, to nevar noliegt. Un tad, ja ir laba pārvaldība, tad mums tad tas nedod iemeslu revolūcijai. Mēs atzīstam, ka pārvaldība Eģiptē bija slikta. Pašlaik mēs esam nonākuši situācijā, ka eģiptieši uh, sadarbojas savā starpā, lai panāktu to, ko viņi vēlas panākt, tādā veidā, ka valsts struktūras un uh, cilvēki mācās par to, kā strādā demokrātija, kā strādā demokrātiskās struktūras, kāda ir varas ierobežojumi demokrātijā gan valsts pārvaldes uh, struktūrām, gan iedzīvotāju grupām. Un, protams, ka nu, izaicinājums jau te nav tas, uh, kā mēs viens otram piekrītam, bet drīzāk kā mēs viens otram nepiekrītam. 2011. gadā mēs sākām šo virzību nepareizi. Tā vietā, lai pirmkārt mēģinātu izstrādāt konstitūciju, kas noteiktu mūsu identitāti un pēc tam rīkotu vēlēšanas, ņemot vērā to, ka cilvēki uh, viens pret otru cīnās, mēs sākām ar vēlēšanām un nonācām pie tā, ka tika ievēlēts eh, polis no ielas, kas bija izslēdzošs, nevis integrējošs spēks. Viņi izslēdza no šī procesa ļoti lielas sabiedrības daļas. Pēdējo divu ar pusgadu laikā pēc 2011. gada mums notika otra revolūcija, gan drīz identiskā veidā. Cilvēki devās ielās, radās uh, apdraudējums stabilitātei, un armija nācās iejaukties, um, lai tas uh, neizvērstos uh, asinspirti, un prezidentam nācās atkāpties. Bet šoreiz atšķirība bija tāda, teikšu pavisam godīgi, ka Tie nebija normāli apstākļi. Visi, kas saka, ka šāda secība ir normāla, kļūdās. Tie ir ārkārtas apstākļi. Tie bija apstākļi, kādos mums nācās sniegt atbildi kustībai, kas aizsākās uz ielas. Otro reizi tas, ko mēs darījām, bija apņēmīgi izstrādāt uh, ceļa karti, vispirms uh, pieņemot konstitūciju un pēc tam ievēlot parlamentu un prezidentu vai arī uh, otrādā secībā, tas vairs nav tik būtiski, bet mēs to saucam par ceļa karti nākotnē. Un tā tika aizsākta pirms gada, pagājušā gada 3. jūlijā. Šī ceļa karte, kad tā tika apstiprināta, nevienam netika uzspiesta tās uh, apstiprināšanā piedalījās dažādas interesētās puses, izņemot vienu. Un pirmais solis bija tāds, ka mūsu augstākās tiesas vadītājs kļuva par pagaidu prezidentu, jo tā to paredz uh, konstitūcija. Un mēs izveidojām koncepcionālās uh, redakci, konstitūcijas sagatavošanas uh, komiteju, uh, Un 3. Eh, māja nedēļā tagad notiks eh, prezidenta vēlēšanas. Ja vien tās netiks pārceltas uz eh, jūnija sākumu, un līdz vasaras beigām mums būs ievēlēts parlaments, tāpēc rudens sākumā vai rudens vidū parlaments sāks darbu. Bet darot uh, to visu, ir jāņem vērā arī cilvēku vajadzības. Ir jātīsta ekonomika, lai nodrošināt atbilstību cilvēku gaidām par nākotni. Nav iespējams veidot ekonomiku, ja ielās valda nedrošība, un tāpēc ir nepieciešams radīt arī drošības gaisotni. Jā, mēs esam kļuvuši par upuri vardarbīgiem eh, incidentiem, pat eh, terorismam, vai no nu Nīlas deltā, vai Sinai pussalā Un, protams, te var domāt, kā šīs problēmas risināt, vienlaikus uh, nesniedzot tādu atbildi, kas nebūtu demokrātiska. Mēs šeit mēģinam panākt līdzsvaru. Demokrātija piedāvā tiesības, bet tā nosaka arī parametrus darbībai, kuru ietveros jūs varat īstenot savas tiesības nākamais eh, prezidents, kurš sāks darbu kaut kad jūnijā, saskarsies ar eh, jauniem izaicinājumiem, nepieciešamību iedzīvināt ekonomiku, apvienot eh, tautu, un tas droši vien būs lēns process, kurā mums nāksies meklēt savu kopējo identitāti, sava veida uh, kopīgās vērtības, kā, kā jumtu, zem kura mēs katrs varam atrast sev vietu. Un uh, te mūsu lielākais izaicinājums būs uh, domāt par to, kā mēs varam pārvarēt domstarpības. Es esmu pārliecināts, ka mums tas izdosies, ka mēs uh, izveidosim demokrātisku sabiedrību, un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka es redzu, ka Eģiptieši ļoti stingri uzstāja uz to, lai viņi tiktu iesaistīti lēmumu pieņemšanā par nākotni, un no šīm cerībām viņi neatteiksies. Otrakārt, manī ir šāda pārliecība, tāpēc, ka mēs nemēģinam veidot eh, demokrātiju, kas būtu unikāla tikai mums. Mēs, eh, protams, eh, Droši vien eh, mums būs atšķirīgas iezīmes, bet uh, mēs gribam tādu demokrātiju, ar kuru eģiptieši var spēj identificēties. Protams, ka izaicinājumi būs, bet uh, jo ātrāk mēs uh, nonāksim situācijā, kad Eģiptē nevalda vārdarbība, jo vienkāršāk būs uh, ātri virzīties uz priekšu un atvērti meklēt uh, visiem kopīgu identitāti lai mums izdotos panākt savu ekonomisko mērķu sasniegšanu, kas būtībā nozīmē to, ka ir nepieciešama 8 līdz 10% izaugsme gadā nākamo desmit gadu laikā. Mums uh, ik pēc deviņiem mēnešiem iedzīvotāju skaits palielinās par vienu miljonu, tad jāteic, ka šobrīd mūsu izaugsme ir aptuveni 2-3% gadā. Uh, Tāpēc es vienkārši gribēju jums ieskicēt, cik uh, daudz mums vēl ir jāatgūst noska, nokavētājs, un to ir grūti izdarīt reģionā, tad, ja tas ir nestabils. Mēs uh, tiekam aicināti to darīt uh, laikā, kad tiek meklēta šī identitāte, un mana atbildība īpaši raugoties pār robežām, vienalga vai uz rietumiem, vai dienvidiem, vai austrumiem, un vēl tālāk, mēs redzam, ka problēmas ir it visām es šeit esmu atnācis, lai saņemtu jūsu atbalstu, lūgt, lai jūs mūs atbalstat, sadarbojieties ar mums, jo nu, ceturtā daļa no vidējo austrumu iedzīvotājiem dzīvo Ēģiptē, un lai kas arī notiktu vidējos austrumos, tas ietekmēs arī jūs. Un mūs ietekmēs arī tas, ko darīsiet jūs, jo ne mēs, ne jūs nedzīvojam izolētās kopienās, un tā tas nebija arī Mēs neesam vairs situācijā kā pirms simt gadiem. Tas, ko jūs darāt šeit, mani mazbērni, mani bērni redzēs pēc divām sekundēm, un viņi jautās, kāpēc mēs nevaram darīt to pašu, vai kāpēc jūs eh, to nodarat vienam vai otram. Tā būs jauna Ēģipte, tā būs eh, Ēģipte, kas būs lepna par savu 7000 gadu seno vēsturi, bet tā vairāk domās par nākotnes veidošanu, nevis vienkārši runās par uh, faraoniem un piramīdām. Es, protams, um, ar to lepojos. Es esmu šeit, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un uh, arī kaut ko komentētu, ja jūs esat gatavi uzklausīt manas atbildes. Lielas paldies, tagad Mario Dāvi, kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, paldies, uh, ministri Man bija tā priekšrocība vadīt eh, Mašrekas delegāciju, un kā jau jūs zināt, Eģipte ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Mēs esam ļoti gandarīti, ka ir šāda iespēja apmainīties ar viedokļiem stundas garumā ar jums, un es tiešos vērsim pie ragiem. Jūs uh, viegli varat iedomāties, cik eh, vīlušies un šokēti mēs esam par pagājušā nedēļā saņemtajām ziņām. Uh, Un pat ņemot vērā to, ka mūsu sabiedrībā mēs vēlamies uh, nodrošināt tiesu un neatka, tiesu varas neatkarību no citām varām, es domāju, ka tas nav iespējams bez būtiskas uh, kritikas no visām pasaules daļām. Te es runāju par ziņām, kuras jau pieminēja Paskūkungs, un es gribētu zināt, kā jūs šo situāciju risināsiet. Es zinu, ka jūs likumdošanā ir normas, kas atļauj šo spriedumu atcelšanu, bet tad, ja spriedumi tiek pieņemti tik īsā laikā attiecībā uz simtiem cilvēku, vai tiešām ir nodrošināts tas, ka spriedums ir pieņemts objektīvi, un ja tā nav, tad tas mums ir nepieņemami, jūs zināt. Un ir vēl viens jautājums, ko mēs uzdodam paši sev Jūs, jūs teicāt, ka nākamajam prezidentam ir jābūt visu eģiptiešu prezidentam, bet eh, kā gan jūs varat izveidot tolerantu, iecietīgu sabiedrību, kurā cilvēki var sadzīvot pat tad, ja viņi viens otram nepiekrīt un vienlaikus? Iepriekšējais valsts prezidents, kurš uh, bija ievēlēts, kaut arī viņš uh, savas prezidentūras laikā uh, nerīkojās demokrātiski, šobrīd viņš ir ieslodzīts, un jūs redzat, ka tiek piespriests uh, simtiem nāvis sodu. Jūs teicāt, ka pašlaik veidojas jauna Ēģipte ar jaunu konstitūciju, cerams, ka tā ir, un mēs ceram, ka mēs varēsim ar jums cieši sadarboties, runāt ar jums kā Eģiptes mm, draugi, mēs visi tādi esam, un tomēr kaut kam ir jāmainās, un es domāju, ka jums pašiem nāktu par labu, ka šīs lietas mainītos vispirms, ka jūs pierādītu starptautiskajai sabiedrībai, ka tiesu vāra ir neatkarīga, kaut arī mēs viņiem varam varbūt reizēm nepiekrist, un gribētos zināt, kā tas attīstīsies, jo pretējā gadījumā, manuprāt, jūs iekrītat tajā pašā slazdā, kur prezidenta Mubaraka režīms, jo šobrīd jūs dodat uh, trumpi saviem mm, oponentiem, un man ir jāpiekrīt tiem, kas te saka, ka Ēģipte ir pēdējā valsts, kur es gribētu uh, būt uh, politiķis, kur uh, iedzīvotāju skaits pieaug tik strauji valstī, kas ir tik ļoti atkarīgi no turisma, no pārskaitījumiem, no ārvalstīs strādājošiem iedzīvotājiem. Un kā jūs uh, virzīsieties uz priekšu, ja jums nebūs starptautiskās sabiedrības atbalsta? Labu veiksmi! Un par spīti šīm dramatiskajām ziņām, ko saņēmām pagājušajā nedēļā, mēs ļoti priecājamies jūs šeit šodien redzēt. Un, uh, Ceram uz ciešu sadarbību ar jums. Lielas paldies, Sala Frankas kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Un gribētu šeit laipni sveikt arī jūs, ministru. Sí, señor ministro, quisiera en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo darle la bienvenida a este. ETP grupas uh, vārdā es gribēju sveikt ārlietu komitejas sanāksmē, un es gribēju teikt, ka mums Ēģipte ir uh, pozitīvs un aktīvs partners. Man nav jums jāatgādina, ka Ēģipte ir liela valsts ar tūkstošiem gadu senu vēsturi, to jūs pats jau atgādinājāt, tā ir strateģisks novietojums, milzīgs iedzīvotājs skaits un, demo, un jauna demografiskā struktūra. Uh, Un tā ir ļoti svarīga valsts arābu pasaulē, un jūs teicāt, ka viss, kas notiek šajā valstī, ir ārkārtīgi svarīgs uh, tuvajiem austrumiem pasaulē kopumā. Es pieņemu to visu zināšanai. Eģipte pašlaik meklē savu politisko identitāti 21. gadsimtā, un ministri man šķiet, ka Eiropas Savienībai ir jāparāda skaidra nostāja attiecībā uz uh, integrējoša pārējais procesa veidošana uz cilvēktiesību un pamatiesību ievērošanu. Un es piekrītu Pašku un Deivida kungu komentāriem par 529 cilvēkiem piespriesto nāves sodu. Šobrīd tiek gatavota jauna prāva, kas varētu novest pie līdzīgiem rezultātiem, un tāpēc priekšsādātāji es gribētu zināt, ministri es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par ekonomisko situāciju. Mēs redzam, ka šobrīd notiek dažādas ekonomiskās rezolūcijas, bet kāds tam visam būs rezultāts un kādi jums ir plāni saistībā ar vēlēšanām, kas drīz notiks, šķiet, ka pašlaik paredzēts, ka tas notiks 28. un 27. mājā. Gomešas kundze, lūdzu. Ministra, kā jau sacīja mani kolēģi, mums nav nepieciešams atgādināt, cik svarīga ir Ēģipte, to mēs visi pamatskolā esam iemācījušies. Un tā jau ir ietekmīga ne tikai e, tuvējos austrumos, bet visā islāma pasaulē un arī vidusjūras reģionām. Tāpēc tas, kas notiek jūsu valstī, tiešām mums ir svarīgi. Jūs pieminējāt, ka pēdējo trīs gadu laikā ir notikušas divas revolūcijas, jā, mēs tam piekrītam. Mēs a, tām sakojam ar lielu interesi un ar solidaritāti. Eģiptes cilvēkiem bet uh, pašlaik ir noticis uh, savā ziņā valsts apvērsums. Es gribēju atgādināt Portugāles vēsturi. Pirms 40 gadiem mums arī notika valsts apmēr, apvērsums, kurš baudīja milzīgu atbalstu iedzīvotāju vidū. Bet tad rodas jautājums, kurš vada šo apvērsumu, vai tas ir apvērsums, kurš ir uh, solis atpakaļ, vai tas ir solis uz lielāku demokrātiju. Man gribētos cerēt, ka tas ir solis uz demokrātiju, bet tas, ko mēs redzam, manuprāt, ir solis atpakaļ. Un šīs skandalozās 500 cilvēku notiesāšanas uz nāvi, kas pašlaik tika piešķirtas divās tiesas sēdēs, kur netika garantētas objektīvas, objektīva tiesa, godīga, objektīva prāva, kur militāristiem tiek garantētas lielākas priekšrocības nekā civiliedzīvotājiem, kur tiesa ieceļ aizsardzības ministra, kur budžets ir pilnībā nepārskatāms, kur militārās tiesas tiesā civiliedzīvotājs, uh, jāteic, ka šeit eh, pat nav eh, skaidra vāras nošķīruma, jo prezidents var iecelt 5% no parlamenta deputātiem, un tas notiek eh, vienlaicīgi ar lielas Ēģiptes sabiedrības daļas, vai nu jūs tam piekrītat vai nē, būtībā notiekošu kriminālu vajāšanu. Mēs saprotam, ka musulmaņu brālība tiek vajāta. Un kā tad jūs eh, varat eh, virzīties uz demokrātiju, ja jūs eh, nostumat musulmaņu brālību tādā kā pagrīdes depo, geto? Un es saprotu, ka jūs pašlaik uh, atbildot uz viņu rīcību, mēģinot viņus nostumt maliņā, bet tā nav demokrātiska prakse. Un vēl es gribēju parunāt par situāciju Sīnāja puselā, kas, mums, kas mūs ļoti uztrauc par to, ka tur notiek cilvēku uh, tirzniecība. Un, protams, ka par šo reģionu Eģipte un Izraela ir atbildīgas jo īpaši, bet mēs neredzam, ka situācija uzlabojas. Uh, Tālāk situācija plaša, ar plašaziņas līdzekļiem, Alžazīras žurnālisti, blogeri, neatkarīgie žurnālisti, piedodiet, ministri, nekas no notiekošā mani nevedina uz domām, ka tas, ko jūs saucat par otro revolūciju, ko es saucu par otro apvērsumu, vēd virzienā uz demokrātiju. Man liekas, ka ir otrādi. Un tā kā jūs esat šeit ieradies arī uz ES un Āfrikas samitu. Es gribēju jums uzdot jautājumu par vienu citu lietu. Es e, gribēju jums uzdot jautājumu par e, situācijas attīstību saistībā ar Sudānu, Etiopiju, Nīlas ūdeņiem. Uh, Kāds ir jūsu redzējums uz uh, situāciju, kura varētu kļūt destabilizējoša ne tikai Eģiptē, bet visam reģionam? Van Bālenkungs. Lielas paldies! Nu, mēs vienmēr priecājamies jūs redzēt, gudētais ārlietu ministrs, priecājos, kas esat šeit. Es esmu centies izpētīt gan jūsu iepriekšējo konstitūciju, gan tagad, kas, nu, pat kā saprot, ir pieņemta. Uh, Un tas e, pašreizajā konstitūcijā šķiet paredzēta kā ceļš uz demokrātiju, bet, protams, ka demokrātija ir vajadzīga kaut kāda pamata, bet tas ir tikai process vēl šobrīd. Es domāju, ka jūs esat pelnījis atbalstu, pilnīgi noteikti, bet tāpat laikā es gribu atgriezties pie to, ko teica Davīda kungs un Gomeša kungs, tāpat arī Salafrankas kungs. Uh, un teikt, lūk, ko Eiropas Savienībā mēs esam atteikušies no nāves sodu, un nāves soda piemērošana pilnīgi noteikti nav ceļš uz demokrātiju. Ir taču arī moratorijas, moratorija iespējas vēl. Un var tiešām no tā, ka arī moratorijas varētu palīdzēt eģiptiešiem, lai viņus satuvinātu un lai izve, izbeigt šo masveidu nāves sodu piemērošanu. Paldies! Tālāk Tanoka kungs izteiksies. Paldies, priekšādātāji, godātais ārlietu ministru kungs. Priecājos, ka esat šeit, EKR grupas vārdā jūs šeit sveicu. Uh, Kā jau tika teikts, Eģipte tiešām ir strateģiski svarīga valsts, kuras stabilitāte ir ļoti nozīmīga gan reģionam un arābu pasaulē, gan Eiropas Savienībai. Es biju to vidū šajā parlamentā, kas piesardzīgi mm, izteica atzinību par jauno konstitūciju, jo tas piedāvā zināmas papildu tiesības, piemēram, minoritātēm, kā koptī kristiešiem, koptu kristiešiem. Uh, Man ar viņiem, protams, ļoti labas attiecības, arī sievietēm tāpat. Tāpat laikā tomēr šeit arī šariāts tiek iekļauts kā visu tiesību aktu pamats. Tāpat laikā saprotu, ka jūs esat aizlieguši uz reliģiju pamatotu partiju veidošanu. Tas šāds zinām pretrun, vai jūs varētu to varbūt paskaidrot. Protams, tāpat arī atzinīgi vērtēju jūsu valsts un valdības labās attiecības ar tādām Arābu un Persijas līča valstīm, kā piemēram Saudarābija. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs eh, novēršat kopīgiem spēkiem Alkaidas Sīrijas radītos draudus Sinai pusalā. Nu, bet eh, nāvisodu problēma jau tika pieminēta, lūk, šie simts musulmaņu brālības pārstāvi, kas tiek sodīti ar nāvi. Hm. Gribu tāpat laikā, nu, tiešām tādu piesardzīgu atbalstu paust jūsu valdībai, bet uzsvērt, ka brīvība ir svarīga. Man Londonas vēlētāji, ar kuriem tikos pagājušajā nedēļā, uh, eh, runā par vienu gadījumu, kad viens no viens no Brusu, musulmaņu brālības pārstāvjiem tika apsūdzēts terorismā un tā tālāk. Alžazīras televīzijas kanālā par to tika runāts. Un, manuprāt, nu, Alžazīra ir salīdzinoši objektīvs kanāls. Es nezinu, varbūt citi arābu kanāli nav tādi. Bet nu, fakts tāds, ka finansējums šiem perēristu šonai tika saņemts no Katars. Arī zināmas saiknes ar Sīriju tika rastas, bet Anglijas versijā, jāsaka, tika, nu, zinām, informācija koriģēta Un eh, nekur netika min, minēts tas, ka lūk tikt atbalstīts eh, terorismus tā tālāk. Es gribētu savas grupas vārdā tieši tā kā to Vilijas Heits un mm, jau izteicis, gribētu teikt, lai jūs lobēta varas iestādes atteikties no uh, Um, prasībām un apsūdzībām, kas izver, iz, izvirzīts pret uh, angliski runājošiem darbiniekiem. Es domāju, ka tas palīdzētu arī Eģiptes starptautiskajām attiecībām tālāk. Paldies. Nu tad, ministra kungs, varbūt jūs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Thank you very much from the, from the uh, number of questions and, and the detail. Uh, Priecājos, ka visi tik detalizēti komentējāt eh, šo situāciju. Šeit man vajadzēja būt šeit jau pirms krietni ilgāk laika, bet, nu, protams, tas man tikai apliecina, cik ļoti svarīgi ir tas, ka esmu šeit ieradies, jo pilnīgi noteikti jūs interesē tas, kas noticinās manā valstī. Es visus jūs jautājumus uztveru ar godu prātu, kā nopietnus jautājumus, un centīšos uz tiem nopietni arī atbildēt. Pirmām kārtām, es gribētu skaidru un gaišu pateikt, ka nav pieņemts lēmums 129 eh, cilvēks sodīt ar nāvu. Šādu lēmumu nav. Nav šāda tiesas sprieduma. Kas notika, bija Lūkas tiesa dokumentus par šiem eh, cilvēkiem nosūtīja eh, viedokļu saņemšanām par to, vai nāvesots viņiem varētu tikt piespriests vai nē bet nebija tiesas sprieduma par to, ka viņi tiks sodīti ar nāvi. Tāpat laikā, jā, protams, tas ir ļoti nopietns lēmums no muftī. Muftī viedokļa izteikšana ir svarīga lieta. Es to nenoliedzu. Un nevēlos jūs modināt, tas ir nopietns lēmums, bet jāsaka, tiesas spriedumu šai ziņā nav. Otrām kārtām, saskaņā ar mūsu tiesību aktiem, ja jūs nesat klāt, uh, tiesas prāvā, tad maksimālais tiesas sots e, tiks jums piespriests, bet tas netiks īstenots līdz brīdim, kamēr jūs neatgriežties un tiesas prāva nevar norisināties vēlreiz. Un tāpēc no šiem 529, 370 cilvēki nebija klāt. Un tas vien, ka viņi nu, dokumentu nosūtītu muftī, nozīmē tikai to, ka muftī sniegs savu viedokli, bet, ja tiks pieņemts spriedums, tad tādā gadījumā tas netiks īstenots līdz brīdim, kamēr šīs personas fiziski neieradīsies tiesā un netiks īstenota pilna tiesas prāva, godīga tiesas prāva. Tātad runājam par 130-140 gadījumiem, kas bija klāt un kuru dokumenti tika nosūtīti muftī, kuru lieta tika nosūtīta muftī. Esmu daļa no izpildvaras. Un tāpēc nevar izteikties eh, par šo tiesas prāvu saturisko daļu. Tāpat laikā valdību un ģenerāli eh, advokāts izte, nāca klajā ar paskaidrojumiem par tiesas prāvu un tiesiskumu, skaidrojot to, ka, lūk, tas nav spriedums, un ka pat pēc tam, kad muftīs ir atbildējis, tiesē tālāk vēl jāpieņem lēmums. Un tad vēl divi, trīs apelācijas līmeņi pieejami, kuru pamatā var līdzi gan procedurālas lietas, gan saturisko un tad tādā gadījumā apelācija iet caur visu tiesu sistēmu, un to ne, par to nelems neviens izpildvars ietvaros, nē. Tikai pēc tam, kad tiks izsmāts visas apelācijas iespējas, tikai pēc tam lieta tiek nodota tālāk izpildvarai, prezidentam, kas tad lem, vai viņš vēlas apstiprināt vai nevēlas apstiprināt šādu spriedumu. Nu tātad šis process vēl ir ilgs un garš priekšā. Un tur vēl ir daudz un dažādi juridiskie līmeņi, kas ir jāizskat un jāapsver pirms mēs vispār nonākam tālāk pie šīs izpildvaras un izpildīšanas daļas. Gribēju to precizēt, jo šķiet tas bija tāda neliela nesaprašanās. Protams, ka lieta ir ļoti nopietna, par to nešaubamies. Bet, nu, nevaram sasteikt notikumus un pieņemt kaut ko tādu, kas nav vēl ticis izlemts. Pat tiesnesis to vēl nav darījis Un pat ja viņš lems par to, ka tā tas būs, tad tik un tā, tik un tā apsūdzētajiem, protams, ir pilnas tiesības tālāk iesniegt apelāciju dažādos procesos, dažādos līmeņos. Un pat pēc tam, kad tas ir izsmelts, ja tad joprojām pastāv vēl lieta, tad arī izpildu var, respektīvi prezidents var lemt par to, vai mm, šo sodu izpildīt vai nē nu, tā gadījumā, ja runa ir par uh, eh, nāvis sodu, protams, citos gadījumos nē. Uh, Es, protams, respektēju jūs viedokli par nāvisodu, bet nu tāda šobrīd ir likuma Eģiptē. Nāvisods ir daļa no krimināla kodeksa, un kamēr tas nav mainīts, tā tas vienkārši ir. Bet jāsaka, es neesmu, protams, pārsteigts, kad jūs eh, sabijāties, redzot, cik liels skaits cilvēku šeit tiek šobrīd pakļaut tiesai. Otrs jautājums, kas tika uzdots, bija šāds Vai mēs varam virzīties tālāk uz priekšu, ja musulmaņu brālības pārstāvi tiek apsūdzēti par noziegumiem un tiek tiesāti? Lielākā daļa no jums, kas izteicās, un es droši vien varētu norādīt arī uz citiem, kas domā līdzīgi, es, es labi saprotu, no nu, kurienes viņi ir visās jūsu valstīs. Katrā no jūsu dalību valstīm. Jums ir bijušas tādas grupas, kas uh, Eh, izmantojuši terorismu, kas ir tāpēc nonākuši tiesā. Vienalga, vai tie ir sekulāri spēki vai eh, labie kreisie spēki, neviens nepat nevar palikt nesodīts, ja viņi likumu pārkāpj. Tas ir pašos demokrātijas pamatos tiesiskuma īstenošana. Ikvienam ir tiesības uz tiesiskumu un attiecīgi arī tiesu, bet neviens arī nevar palikt nesodīts. Tāpēc nevaram šeit vienkārši, nu tā kopīgi vispārīgi izlemt, ka lūk, nu neko nedarīsim un viss. Eģiptē jāvirzās uz priekšu, bet tiesiskumam jātop īstenotam. Jautājums par to, ko var darīt Eiropas Savienība. Varbūt atbildēšu tā ātrāk. Jūs varat palīdzēt mums kļūt par labākiem ēģiptiešiem. Un nepieņemot to, ka mēs, un nepieprasot, lai mēs kļūsim par eiropiešiem. Mēs esam eģiptieši, mēs nekļūsim par eiropiešiem. Bet jā, es patiešām esmu priecīgs un pilnīgi noteikti arī atvērts dažāda veida uh, viedokļiem no visas pasaules, tos īpaši no Eiropas, jo jūs esat tik tuvu, kad jūs runājat par starptautiskiem standartiem, principiem tādiem un šādiem, jā, jo mēs varam, mēs visi vēlamies mierīgi līdzās pastāvēt. Bet beigu beigās mūsu iekšējā politika, ja tā atbilst starptautiskām normām, eh, nu ļauj mums izvēlēties to, kā rīkoties. Jūs varat mums palīdzēt ievērot šos parametrus, standartus, bet mums nevajadzētu iesaistīties mikromanagementā, jo demokrātijas principu pamatos taču ir tas, ka notiek zinām pašpārvalde bet jūs varat palīdzēt mums veidot kapacitāti, un es tiešām gribētu jūs mudināt savus centienus, atbalstīt, eh, stiprināt tieši atbalsta piedāvāšanā, struktūra veidošanā, parlamentāro struktūra veidošanā un tā tālāk par ekonomiku runājot. Jā, mums ir vajadzīgs nodrošināt drošību valstī pirmām kārtām, lai varētu tālāk radīt tādu vidi, kas būtu labvēlīga ekonomiskai izaugsmai. Jo Eģiptē situācija šai ziņā ir ārkārtīgi grūta un šie mērķi grūti sasniedzami. Parlamenta vēlēšanas notiks vasaras beigās vēlākais. Un gribu uzsvērt vēlreiz to, ko teica prezidents, jebkurš Eģiptietis kas respektē konstitūciju un nav vardarbīgs, ir tiesīgs piedalīties politiskās nākotnes veidošanā. Ja, ja jūs nerespektējat konstitūciju vai, izpa, vai rīkoties vardarbīgi, tad jūs esat diskvalificēts, ne citādi. Debats par kudetā, respektīvi šo apvērsumu, nu esmu darbojies diplomātijas jomā šķiet 35 gadus jau. man jāsaka, ka eģiptiešiem ir ļoti tāda gara atmiņa. Un es nevēlos iesaistīties debatēs par to, vai šis apvērsums ir bijis apvērsums, jeb nē. Man liekas, ka vienmēr ir izņēmumi. Man liekas, izņēmums šai gadījumā bija tas, ka tauta izgāja ielās. Un tad militārie, ieja, militārie spēki iejaucās. Tad es nezinu, vai tad pirmais vai otrais ir šis apvērsums bijis Man liekas, tas tāds ļoti dīvains piemēra atlasīšanas veids. Tīpaši šajā otrajā gadījumā, pretēji pirmajam, otrajā gadījumā militārie spēki nebija pie varas uh, trīs dienas. Pirmajā gadījumā viņi bija pie varas pusotru gadu un neviens pat neizteicās par to, ka tas varētu būt apvērsums. Nē, bet mēs šobrīd veidojam nākotni, esam pieņemši konstitūciju, būs vēlēšanas, mēs virzāmies uz priekšu, cenšamies veidot atvērtu sabiedrību. Skatoties uz jūsu tiesību aktiem, jūsu dažādajās dalībvalstīs, uz jūsu konstitūcijām, jūsu likuma atspoguļo jūsu nacionālo pieredzi, respektīvi tie, kuriem ir bijušas piedzīvots vēsturiski kaut kādas milzīgas traģēdijas vai terorismu problēmas vai problēmas ar sabiedrību vai kaut kāds separātisms ir bijis. Jūs ļoti labi varat redzēt to atspoguļojamies jūsu valsts konstitūcijām. Vienmēr ir kāda kavēt par to, kas ir ļauts vai ne. Mūsu pašreizējā konstitūcija ietver līdzīgā veidā nosacījumus. Un tā kā mēs esam sabiedrība, kas uh, tika šķelta uh, un mūsu identitāte grasījās nolopīt, par to tiek tur arī runāts. Bet uh, būsim godīgi. Par pilsoniskajām brīvībām runājot, tas, protams, pilnīgi noteikti nosaka mūsu tālāko ceļu. Un šī konstitūcija šai ziņā pilnīgi noteikti ir būtiski labāk par iepriekšējo, runājot par tādiem jautājumiem kā militārie spēki. Būsim taisnīgi šeit. Nosacījumi par bruņotajiem spēkiem skaidru un gaišu pasaka, ka tas ir tikai līdz brīdim, kamēr notiks vēlēšanas. Divas vēlēšanas ciklus, jo kas notika iepriekš, mēs negribējām, lai e, militārā organizācija spēki tiktu politizēti. Pēc tam mēs sakam, ka tas vairs tā nebūs, tātad tas nav tāds e, iepriekš noteikts ilgspējīgs nosacījums. Pat jautājums par deputātu iecelšanu iemesls, kāpēc tas ir tā, ir gluži pretējs e, tā interpretācija, kā jūs interpretējat šo nosacījumu. Mums apmēram 90% musulmaņu Ēģiptē ir un 10% kristiešu. Ir ļoti plaša sieviešu kustība, un tāpat laikā nav viegli panākt, un jūs kā politiķi jau droši vien to ļoti labi zināt, kas notiek vēlēšanās, nav viegli panākt uh, ka tiek ievēlētas sievietes. Jā, viņām ir it kā teorētiski līdzīgas tiesības, bet tāpat laikā tās, nu, viņas ļoti reti, ka tiek ievēlētas parlamentā. Tas pats attiecas arī uz minoritātēm. Uz kristiešiem viņiem ir darba ziņā tādas vienlīdzīgas iespējas un arī teorētiski iespējas darboties valdībā, bet ja viņi vēlas tapt ievēlēt, tad tas tik viegli nenotiek. Un tāpēc prezidents tradicionāli uh, saņem tiesības iecelt zināmu skaitu parlamentāriešu, lai nodrošinātu līdzsvaru pārstāvībā, lai būtu parlamentāri mazākumtiesības un sievietes. Tas nav ierobežojošs mērs, tas drīzāk ir kā tāds papildus atbalsta mērs, lai nodrošinātu labāku iedzīvotāju pārstāvību. Tika runāts arī par tiesas prāvām un kara tribunālos. Kar Izlasiet tekstu, tur tiek teikt skaidru un gaišu, ka pilsoņus, civiliedzīvotājus nedrīkst nodot tiesas prāvām kara tiesās, izņemot, izņemot, respektīvi, lūk, ir priekšnositājums. Tātad, principā, tas nedrīkst notikt, izņemot Nē, nē, es neska, neslēpjos aiz vārdiem. Tu teici, izņemot tajos gadījumos, ja tiek, eh, notiek militārs uzbrukums un ja militāra eh, persona ir bijusi pienākumu izpildes brīdī eh, šādā uzbrukumā. Mm. Es nesaku, ka konstitūcija, ko mēs esam izstrādājuši šo divu revolūciju kontekstā, ir perfekta. Nē, arī jūsu konstitūcijas nav perfekts, gribu to norādīt. Nu, ja jūs gribat uzdot grūts jautājums, es varu dosniegt grūts atbildes. E, ir ļoti daudz vājo punktu arī jūsu konstitūcijās, pilnīgi noteikti. Un mūsu konstitūcija arī nav perfekta, nē, bet tā ir daudz labāka kā iepriekšējā. Lieda. Es izvēlos ļoti uzmanīgi vārdus. Es jau teicu sākumā, katrs, kurš pirmā vietā liek nacionālo identitāti, un respektē konstitūciju un ir mierīgs, var eh, nākotnē rast sev vietu Eģiptē. Ja jūs ne, vēlaties izmantot darbvardību vai nedar, nerespektēt nacionālu identitāti, tad jūs pārkāpjat konstitūciju un izslēdzat sevi no šī procesa. Un ja jūs izlasīsiet, palasīsiet mazliet vairāk par musulmaņu brālību, ņemot vairāk, ka viņi tika pieņemti, un jūs to pieminējat, tad jūs sapratīsiet, ka viņu ideoloģija jau pati pa sevi ir šāda izslēdzoša. Tā neietver, piemēram, pārējos iedzīvotājs, tos, kas nav musulmaņu brālības biedri, un tāpēc viņi kā individi var izdarīt lēmumu, vai viņi vēlas būt mierīgi un pieņemt šo identitāti. Valdība ir pasludinājusi musoņu braudu par teroras organizāciju. Jā, tā ir. Vai man ir jāsaka, ka arī jūs valsts tā ir darīkojušās? Vai man tiešām ir jānosauc? Nē, tas nenozīmē, ka individu tiesības tiek liektas, ja viņi vēlas mierīgi līdzās pastāvēt. Bet mēs vēlamies, lai tiek ievērot tiesības Sinai puselā. Nu, protams, ka ir problēmas Sinais puselā, protams. Mēs esam to gadiem ilgi ignorējuši. Uh, un tam būs vajadzīgs laiks, lai to visu atrasinātu šobrīd. Uzsākam projektu, kas, nu, tiks attīstīts arvien tālāk. Tā ir problēma, jā, ne visās Sinais puslā, bet zināmās teritorijās. Pilnīgi piekrīt jums. Preses jautājumi, nu, jā, tā ir evolūcija, kas šobrīd norisinās Ēģiptē. Mums ir vajadzīgs noteikt, kas ir ļauts, kas nav ļauts Un tas jādara tādā veidā, lai veicinātu atklātību, bet, protams, ka vienmēr būs tādas lietas un tādi jautājumi, ko, ko prese var darīt, bet kas nav sasaistīti ar, nu, kas tiek darīti, it kā izmantojot presi kā aizsegu. Bet, nu, katrā ziņā arī presa, plašiņas līdzekļi ir bijuši daudz atvērtāki. Uh, Es saņemu kritiku katru dienu no preses. Nu, daudz, ko, daudz ko tiek kritizēts pat par tādām lietām, kas nemaz nav saistīts ar to, ko daru. Vai man te jāizsakās uzmanīgi, bet tāpat laikā, nu, kritika tiek izteikta arī, piemēram, prezidenta kandidātiem. Un par tiem, kas, nu, kā Baumas saka, kļūšot par prezidenta kandidātiem, tas nozīmē, ka presa kļūst arvien atvērtāk. Dodiet mums mazliet vairāk laika. Nīla, Nīls ūdeņi, jā, tas ir sarežģīts jautājums. E, Ēģipte un Sudāna nav panākusi mērķus, kas ir izvirzīti ilgstermiņa e, sadarbībai. E, vienai pusē vajadzīga lielāka attīstība, mums ir vajadzīgs vairāk ūdens, un tikai sadarbības ceļā var kaut ko panākt. Un mums tiešām ir vajadzīga tāda situācija, kurās iegūst visi, radot jaunus savotus, attīstības projektus un tā tālāk. Tas viss ir izdarāms. Kas nav izdarāms, nedrīkst ignorēt nevienas valsts eh, intereses, eh, kas atrodas pie Nīlas. Tātad ir jāņem eh, vērā visu valstu intereses arī leitacē un augštecē. 95% Eģiptes ūdens nāk no Nīlas, 85% no zilās Nīlas, pat ja mēs izmantojam ūdeni efektīvāk. Starp citu, esam, eh, starp citu Nīlas eh, basēnā esam viss ūdens izmantotāji. Mēs to izmantojam četrkārt pirms eh, tas nonāk notiek, notekūdeņos. Bet mums ir jāsāk nopietna saruna process ar kolēģiem. Risinājumi ir iespējami, taču tas nav nekas tāds, ko var izdarīt uz vienas puses rēķina par labu otrai pusē. Ehm, nav sodu moratorija. Visi šie ieteikumi tādi funkcionāli, praktiski ierosinājumi, e, mēģinājumi grozīt likumdošanu, nu, e, ir jāiziet cauri e, vēlēšanu procesam, tad skatīsimies, vai parlamenta deputāti to vēlēsies darīt. Šobrīd mm, nāvisots ir mūsu tiesību sistēmas daļa. Nu, es saprotu, jūs pārsteidz šie skaitļi, bet par tiem es jūs jau informēju. šāriāts konstitūcijā. Mēs ļoti uzmanāmies nosakot, kāds ir pamats mūsu e, tiesību sistēmai. Tātad jautājumi, kas ir saistīti ar jūsu uh, um, reliģisko pārliecību un tā tālāk ir tas, kas ir saistīts ar jūsu reliģisko pārliecību. Uh, šī te konkrētā lieta, ko jūs minējāt par šo konkrēto žurnālisti, nu, es nezināju par šo konkrēto lietu. Tad, kad atgriezīšos Kairā, mēģināšu ar to tik galā, bet nebija par to dzirdējis. Paldies! Paldies, ja ir vēl kādi Nobeigumu jautājumu, tad šis ir īstais brīdis tos uzdot, Salafrankas kungs. Paldies, priekšsādētāji, ministra kungs. Es domāju par to, vai jūs jau esat noteikuši vēlēšanu datumu. Jā, paldies. 3. jūlijā pieņemtā ceļu kartē ir teikts, ka līdz 16 jūlijam un konstitūciju pēc tam. Tātad līdz 16. jūlijam 14. gadā mums ir jāpaziņo parlamentu vēlēšana datums. Tas ir pēdējais datums, pēdējais brīdis, kad mums tas ir jāizdara. Mums tas jāizdara nedaudz iepriekš. Tātad līdz 16. jūlijam. Ja jūs paskatieties uz kalendāru, vasaras vidū ir ramadāns, vasaras atvaļinājuma laiks. Tālāk priekšvēlēšana periods. Nu, es varētu domāt, ka vēlēšanas varētu būt kaut kur augusta beigās vai septembra beigās un uh, oktobra sākumā. Parlaments parasti atsāk darbu oktobra sākumā, nu, bet uh, paziņojumu par konkrētu datumu mēs nedrīkstam novilkt ilgāk kā līdz 16 jūlijam. Paldies, ministra kungs, paldies par šo iespēju. Un, eh, kā redzat, eh, ieinteresētība tajā, kas notiek Eģiptē, ir ļoti liela. Un cerams, ka eh, līdz jūs pieminētajam datumam daudzas lietas būs kļuvušas skaidrākas. Lielas paldies! Well, colleagues. Kolēģi. Pāriesim pie galīgā ziņojuma par Eiropas parlamenta ad hoc delegācijas uzraudzīto žurnālistu tiesu procesu Turcijā. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs tiem, kas sarunājas zālē, ir jāturpina sanāksme. Tātad sāksim izskatīt šo te galīgo ziņojumu. Delegācijā ir pieci dalībnieki. Valeskungs ir priekšsēdētājs, viņš ir šeit, un es vēlētos aicināt viņu prezentēt secinājums. Paldies, priekšsēdētāji. Šis e, ziņojums izgaismo darbu, kas ir pabe, e, paveikts pēdējo divu gadu laikā, kā arī notikuma attīstību saistībā ar attiecīgo likumdošanu. Atkal delegācija nodipina, e, izveidoja priekšsēdētāja konferenci, lai uzraudzītu svarīgus tiesu procesus pret žurnālistiem. Tas notika iep iepriekšējā afeta vadītāja Albertīni kunga eh, vārdā, kā arī Flotres eh, kundzes eh, ierosme. Tai arī bija nozīme šajā procesā. Mēs uzraudzījām virkni tiesas procesu Turcijā Un da, per, da, laika periodā, ko aptver e, šīs ziņojums, mēs centāmies veidot objektīvu, teiksim, priekšstatu par situāciju. Mums ir daudzkārt bijuši sanāksmi gan ar apsūdzības, gan aizstāvības pusēm, pilsonisko sabiedrību, preses grupām, cilvēktiesību grupām tālāk, kā arī ar Turcijas valdību un Eiropas komisijas pārstāvjiem. Mēs esam sekojuši arī notikuma attīstībai caur Turcijas delegāciju, kurā esam izmantojuši visus publiski pieejamos datus un informāciju. Eh, Ziņojumā var atrast eh, detalizētu informāciju par atsevišķu eh, lietu raksturu, bet es vēlētos raksturot mūsu secinājumus Turcijā. Vairums no ieslodzītajiem žurnālistiem atrodas nenoteiktā situācijā. Uh, 13. gadā tika uh, ziņos par 40 ieslodzītiem žurnālistiem, tālāk uh, jau par 59 gada beigās, un Startautiskais preses institūts ziņoja par 60 šī gada sākumā. Savukārt Eiropas žurnālistu federācija nāca klē ar savu skaitli šī gada martā. Um, un tas nozīmē, ka gadījumu skaits uh, ir samazinājies. 2012. Uh, gada janvārī bija uh, tātad augstākais punkts pāri par simts šādām lietām. Uh, un tiesas sistēmas reformu paketes pieņemšanas rezultātā ieslodzīto žurnālistu skaits ievērojami ir samazinājies un ir arī pazudus, pazudis uh, juridiskais pamats ju, žurnālistu arestēšanai. Arī pirmstiesas izmeklēšanas aizturēšanas periods ir samazināts. Uh, Tieslietu ministrija Turcijā sadarbībā ar Eiropas padomi, pamatojoties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru, ir veikušas uzlabojumus savās tiesību sistēmās. Tiesiskais satvars vēl ir jāpabeidz līdz galam un pilnībā jāsaskaņo ar uh, cilvēktiesību tiesas judikatūru. Arhēga delegācija zina, kādas ir parlamenta bāžas par eh, tiesu procesiem, kas joprojām turpinās, un arī ar pirms tiesas uh, aizturēšanas ilgo laiku eh, par cenzūru, ko realizē mēdīju uh, īpašnieki. Atkal delegācija ir atzīmējusi, ka Tieslietu ministrijas iesaistīšanās un augstāko tiesu vāru ir vērtējums pozitīvi. Apsveicot kopējo programmu e, Turcijas tiesnešu e, apmācībā, un šajā apmācībā jau ir noteikti pozitīvi rezultāti. Ad hoc delegācija arī saprot, uh, Eiropas un starptautisko institūciju bažas par jaunpieņemto interneta likumu un likumu par uh, augstākās tiesas reformu un augstākās tiesas tiesnešu uh, institūtu reformu. Eiropas, Turcijas būs augst vērtē Eiropas komisijas atbalstu Eiropas tiesību aktu saskaņošanā ar labāko praksi ad hoc delegācija uzsver parlamenta nostāju, mm, kas tika pausta rezolūcijā par progresa, Turcijas progresa ziņojumu, uzsverot, cik ļoti svarīgi ir neatkarīga presa demokrātiskai sabiedrībai. Un uh, ir cerības, ka KCK un citi gadījumi uh, Eh, tiks izskatīti godīgā, taisnīgā un drosi, eh, drošā tiesā. Un noslēgumā vēlētos pateikties Flotras kundzei, Matēras kundzei, Kašman kungam un Karima kungam par sadarbību. Vēlētos pateikties arī sekretariātam par uh, veikto darbu. Thank you very much, Mr. Wanson. I give the floor. Lielas paldies, Valences kungs, tagad vārds eh, Dāfa kungam. Lielas paldies priekšsēdētāji un liels paldies Valences kungam par viņu paveikto darbu. Iedziļinoties eh, Turcijas jautājumos. Es zinu, ka tas ir sarežģīti un grūti un ļoti bieži rada arī neapmierinātību, bet uh, rezultāti ir skaidri. Un tie ļoti nodara gan mums, gan komisijai, veicot turpmāku uzraudzību un novērtējot attiecības ar Turciju Manuprāt, tas labi parāda e, spiedienu, ko Eiropas parlaments izdara, un arī apņēmību attiecību veidošanā ar Turciju. Mēs zinām, ka Turcijas līderība šajos jautājumos ir salīdzinoši zema. Sociālā situācija ir salīdzinoši saspringta. Un sociālo mēdīju, piemēram, Twitter un Facebook izplatība ir ievērojama. Un tāpēc jau nav nekāds pārsteigums, ka. Kā valdība, kas tikko guva uzvaru šajās vēlēšanās, nav atrisinājusi situāciju un mēģina ierobežot Twitter un Facebook brīvu pieeju. Un tas parāda arī viņu kopējo attieksmi uz attiecībā pret uh, nepiekrišana valdībai vai tās kritizēšana. Es domāju, ka šeit problēma ir ne tikai žurnālistu ieslodzīšana, kā sacīja Valences kungs, aizvien pieaugu, pieauga cenzūra žurnālistikā, ko īsteno uh, paši žurnālisti, kuri tiek uh, apklusināti, mm, kuriem valdošā partija uh, izdara spiedienu un uh, kur tiek pakļaut arī drošības iestāžu spiedienam. Un ir taču pierādījies, ka Prese, kas uh, lietas nepiekrist valdībai, tiek no valdības puses pārņemta. Šeit es varu minēt piemēru ar saba. Un, manuprāt, šī situācija ir ļoti nožēlojama. Vai jūs varat ko vairāk pastāstīt par mediju koncentrāciju Turcijā. Vai mums vajadzētu mēģināt veicināt izmaiņas likumdošanā? par mediju koncentrāciju un mediju īpašuma aspektiem īpašumtiesiskajiem aspektiem. Manuprāt, par šādām lietām mums uh, reizēm ir bažas arī mūsu pašu valstīs, bet šāda pieredze mums ir. Un mēs varētu tajā dalīties ar Turciju. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, Dafa kungs, tālāk Kešmena kungs. You, My... Paldies, priekšsādātāji, atvainojos, ka nebiju šeit klāt no paša sākuma, bet es biju augšā kopējā parlamenta un Afrikas uh, parlamentu asamblējā, un man tur arī ir jāatgriežas, bet es gribēju piekrist Andrew Dāfa paustajām bažām. Mans viedoklis ir līdzīgs. Es uh, noklausījos Valences kunga prezentāciju un kā delegācijas loceklis es eh, piekrītu viņam, bet eh, viņš zina arī to, ka es neesmu apmierināts ar galīgo dokumentu. Mēs norādījām, ka problēmas ir, bet mēs eh, neko neiesakam darīt, lai šīs problēmas novērstu. Piemēram, to, ka aizstāvība var piekļūt uh, un iepazīties ar pierādījumiem, ko ir savākusi prokuratūra nelīdzsvarotība eh, starp eh, prokuratūras tiesībām un eh, juridisko palīdzību. Un mēs zinām, ka, ja mēs vēlamies, lai Turcija šeit panāktu progresu, mums ir jānāk klājā ar konkrētām rekomendācijām. Es esmu minoritāte, bet es neesmu vienīgais šajā delegācijā, kurš tā uzskata. Un Mm, es pat pašlaik domāju par mazākumu ziņojumu, jo Turcija pašlaik ir nonākusi ļoti izšķirīgās krustcelēs, un tāpēc mums uh, vajadzētu nākt klajā ar ierosinājumu, lai nākamais sasaukums uh, mēģinātu risināt uh, problēmas, kas saistās ar šīm tiesas prāvām, kuras ir raisa ļoti būtiskas bažas. Uh, Erdogans vajā žurnālistus, akadēmiķus, rakstniekus, ārestē viņus, un tad, ja tiesu vāra un prokuratūra būtu brīvas un neatkarīgas, tad tās varētu darīt savu darbu un mums nevajadzētu neko darīt, bet tik līdz notiek iejaukšanās šajās lietās, tiklīdz eh, tiek atlaisti prokurori, tiek ietekmēti tiesneši, mēs vairs nevaram teikt, ka ir nodrošināta godīga un objektīva tiesa sistēma, un tāpēc šis ziņojums bez rekomendācijām ir vājš. Un ar visu cieņu kolēģim un labam draugam Valences kungam es gribēju teikt, ka mums ir būtiski uh, jādara to, kas ir nepieciešams. Un paraugieties, ko viņi ir izdarījuši ar augstāko padomi. Nu, viņi atlaida no tās uh, juristus un iecēla viņus uh, par ierēģiem tieslietu ministrijā. Mēs vienmēr esam atbalstījuši Turcijas pievienošanos ES. Uh, bet eh, ņemot to visu vērā, jāteic, ka ad hoc delegācijā es esmu mazākumā. Eh, es vēl neesmu dzirdējis kolēģu viedokli par saviem ierosinājumiem, bet es eh, mēģināšu izplatīt komitejas locekļiem pats savus ieteikumus par nākotnē darāmo, un tad, ja es to izdarīšu, tad es ar visu cieņu uh, delegācijas vairākumam, es uh, atzīšu to, ka varbūt tas ir tikai viena cilvēka viedoklis, bet ja jūs zināt, ka es vienmēr esmu bijis mazākumā un uh, tas uh, nav pārāk vienkārši, vai kāds vēl vēlētos izteikties? Valēnces kungs, es došu jums uh, vārdu noslēgumu vārdiem. Paldies, priekšsādātāji, ir Grūti nepiekrist tā Kašmēn kungam. Turcija tiešām ir izšķirīgās krustcelēs, un es domāju, ka tuvāko mēnešu un gadu laikā tur notiks būtiskas pārmaiņas, bet es varu jums piekrist tajā, ka mēs neesam iekļāvuši rekomendācijas ziņojumā, piekrītam tam, ka daudz kur ir atbrīvoti tiesneši, prokurori. Mēs ar bažām rīkojam šādu, vērojam šādu attie, attīstību, mēs piekrītam jūsu bažām, bet ir jāatcerās vēl viena svarīga lieta. Tas ir ad hoc delegācijas pēdējais ziņojums, bet tas jau nav pēdējais vārds uh, Eiropas parlamenta sakāmajā. Ja Es ceru, ka šis darbs nākamajā sasaukumā turpināsies, ka mēs uzraudzīsim tiesas procesus, uzraudzīsim reformu procesu un turpināsim savu darbu, bet šobrīd mēs esam darījuši visu, ko varam, lai atzītu uh, uzlabojums, uh, kas situācija mainās, un es uh, uzskatu, ka parlamentā tam ir vairākums. Runāju par, par mēdīju īpašumu tiesībām Tās piedar lieliem konglomerātiem, lieliem uzņēmumiem, kuras ļoti bieži paļaujas uz uh, līgumiem ar valdību. Un ja viens īpašnieks vēlas uh, līgumus ar valdību, tad viņš droši vien mēģinās ievērot valdības noteikumus. Jā, tā ir būtiska problēma, un risinājuma atrašana šeit nebūs vienkārša, bet mēs atzīstam šo lietu un es domāju, ka tuvākajā nākotnē šeit uh, tiks rasts kāds risinājums. Liels paldies vēlreiz visiem par sadarbību un paldies, ka bijāt uh, klāt šī punkta apspriešanā. Paldies, līdz ar to esam pabeiguši šī punkta apspriešanu. Nākamais ir citi jautājumi, citu jautājumu nav, un nākamās sanāksmes datums ir 14. aprīlī. Pašlaik uh, sanāksmi pasludina par pārtrauktu.